Buongiorno a tutti. Se... Labrīt. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas, eh, jo mums ir jāsāk sanāksme. Šodien mums ir ļoti noslogota sanāksme, daudz debašu, un mēs sāksim nekavējoties ar uh, Klēras brī uh, eh, izklāstu par komunikācijas tīklu satura un tehnoloģiju eh, tātad eh, izklāst par Eiropas elektronisko telekomunikāciju kodeksu. Un eh, komisija to publicē septembra vidū, un kā jūs visi zināt, tad šis te jaunais um, ehm, telekomunikācija kodeks uh, ietver eh, tos eh, tiesību aktus, eh, pie kuriem esam strādājuši. Tie, kas šeit ir ilgāku laiku, ir strādājuši pie visiem tiesību aktiem telekomunikāciju jomā. Mēs zinām, ka ir krasi mainījušās tehnoloģijas pēdējos gados, un līdz ar to arī tiesību akti. Un ir notikušas arī sociālas pārmaiņas. Uh, Mm, tādēļ eh, nākas domāt par uh, tehnoloģiju sociālo ietekmi. Un ir svarīgi pieiet šīm lietām ar atvērtu prātu, demonstrējot, ka parlaments uh, ir gatavs sadarboties. Mums ir pusotra stunda debatēm, būs laiks uzklausīt visus. Uh, Eh, ieskaitot eh, ne tikai koordinātors, un tādēļ es piedāvāju sakojošu struktūru. Tātad 10-15 eh, minūtes uzstāsies Klerī Brīkundze, pēc tam būs pirmais jautājumu un atbilžu rauns no koordinatoriem. Ja jūs piekrītat, ja nē, tad var uzstāties jūsu aizvietotāji, tad Brīkundze varēs jums atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, ko jūs uzdosiet, un tad mums būs otrais sarunu eh, jautājumu atbilžu eh, rāns, kad eh, jautājums varēs uzdot pārējie komitejas locekļi. Un bez kavēšanās došu Birīkundzei vārdu, un liels paldies par to, kā esat ieradusies. Labrīt visiem, kas šorīt ir ieradušies. Man ir liels prieks un liels gods šodien šeit būt. Šī ir pirmā reize, uh, kad es esmu šeit eh, prezidijā, šajā komitejā, pirms uzņēmos savu jauno amatu janvārī. Man ir arī liels gods prezentēt šo te sen gaidīto pārskatu par telekomunikāciju eh, satvaru. Eh, kā jūs atceraties, tas viss ir saistīts ar digitālā eh, vienotā tirgus izveidi. Uh, un mēs esam uh, centušies vienkāršot un konsolidēt tiesību aktus, un arī uh, esam izdarījuši diezgan ievērojamas izmaiņas, lai mums būtu galu galā telekomunikācija kodeks, m, mm, kurš būtu kā pamats uh, un radītu tātad infrastruktūras sistēmu, kas mums kalpotu tuvākos desmit gadus. Es ceru uz ļoti auglīgu sadarbību ar šo komiteju. Telekomunikācija, protams, ir šīs e, grupas darba centrā, un mēs tiešām uh, ceram uz auglīgu sadarbību ar visiem komitejas locekļiem. Septembra vidū komisija nāca klajā ar to, ko mēs saucam par connectivity package, tā sastāv no dažādiem elementiem. Un vispirms es gribu runāt par to, ko mēs runājam par eh, tā saucamiem gigabitu mērķiem. Eh, jo mēs nevaram izveidot vienoto tirgu, eh, tad, ja mums nebūs augstas kvalitātes un uh, ātrs internets uh, pieejams visā Eiropas Savienībā un ne tikai lielajās pilsētās, bet arī uh, lauku reģionos. Mēs nevaram neizmantot šo iespēju, jo te mēs runājam par Eiropas izaugsmi, par konkurētspēju un arī par teritoriālo un sociālo kohēziju gal galā. Un tieši tādēļ mēs veidojam tādu uh, satvaru, kas uh, laikā ir mērķēts līdz 2025. gadam. Vīzija par to, eh, pie kā mēs vēlamies nonākt. Mums ir svarīgi, lai visiem būtu uh, adekvāta savienojamība ar visu uh, un visiem visā Eiropas Savienībā, ne tikai fragmentāra. Un līdz ar to mēs virzāmies uz gigabitu sabiedrību. Un mēs esam noteikuši trīs galvenos eh, strateģiskos mērķus, un šie mērķi viens otru papildina. Un tie papildina arī digitālās darba kārtības eh, mērķus, bet iet vēl tālāk par tiem, jo tiem, protams, ir eh, garāka laika perspektīva. Un runājot par šo gigabitu uh, savienojamību, uh, E, jautājums par to, ko tas nozīmē cilvēkiem viņa ikdienas dzīvē. Vispirms vēlamies koncentrēties to, ko mēs saucām par galvenos, galveniem sociālajiem un ekonomiskiem uh, virzītājiem. Nu, tā ir diezgan birokrātiska valoda, kas nozīmē skolas, transporta mēzglus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus un lielos uzņēmumus. Tātad mēs domājam par publika, publiskās dzīves galvenajiem centriem. Tātad tur, kur cilvēki mācās, tur, kur viņi pulcējas. Un tādēļ mēs vēlamies vislabāko savienojamību, lai varētu tiešām radīt vislabākās darba vietas un nodrošināt izaugsmi. Un ko tas nozīmē praksē? Daži piemēri. Ja Mums ir e, gigabitu savienojamība, mums ir pieeja ātram internetam un atšķirība, kā piemēram veikt e, CT skanēšanu, tātad e, kompjuter tomogrāfiju, kas prasa 15 minūtes, uh, tad būs iespējams šo te kompjuteru tomogrāfiju veikt 45 sekundēs, un kas ir bijuši šajā procedūrā, zina, ko tas nozīmē. Nu, un ja, piemēram, kompānijas serveris sabrūk, tad tās salabošana no 30 līdz 28 dienām var tikt samazināt līdz dažām uh, stundām. Un tas izmainīs to, kā uzņēmumi var strādāt. Tālāk ir nu, jānodrošina 5G pārklājums. E, Jū, piemēram, braucot uz Strasbūru, jūs ļoti labi zināt, ka internetu pārklājums ir ārkārtīgi neviendabīgs. E, te tas ir labāks, te atkal sliktāks. Un tāpēc mums ir uh, vidējā termiņa mērķis līdz 2020. gadam nodrošināt pa, uh, 5G uh, savienojamību un pārklājumu uh, un uh, komerciālā ieviešana sāksies 18. gadā, un to mēs darīsim vienlaikus ar uh, šķiedras kabeļu um, izvietošanu un tā tālāk. Un svarīgi nodrošināt, lai visas mājasēmniecības Eiropas Savienībā būtu pie, tā, lai tām būtu piekļuve uh, vismaz 100 megabaitiem sekundē lai nodrošinātu, ka visās mājasēmniecībās ir uh, eh, pieejama vismaz minimālā, uh, minimālie saka, internets sakari, lai cilvēki varētu uh, veikt tās operācijas, ko viņi grib veikt caur saviem telefoniem, telefoniem, citām aplikācijām. Un, kā es teicu sākumā, uh, Eh, ir svarīgi, lai mums nebūtu šīs digitālās plaisas, lai visiem būtu vienlīdzīgi pieeja ātram internetam. Lūk, visi šie trīs mērķi nozīmē, ka mums ir vajadzīgi eh, augstas jaudas tīkli, un tieši tādēļ mēs restruktūrizējam eh, direktīvas. Un uh, viena no sadaļām ir vērsta uz investīciju piesaistīšanu. Un mums ir nepieciešams visiem Eiropā strādāt pie tā, lai to panāktu. Man nav jums tas jāstāst, bet no komisijas perspektīvas mēs tiešām ceram, ka arī jūs pievienosieties šiem mērķiem, šai politiskajai vīzijai, ko mēs esam ieskicējuši un palīdzēsiet tā realizēties dzīvē. Uh, ir trīs pasākumi, kas iekļauti pakotnē, un uh, prezidents Junkers to arī atzīmē savā runā par Eiropas Savienības stāvokli. Uh, Tātad, uh, viet, tātad tas, par ko mēs runājam Wi-Fi Eiropas Savienībai, tā ir iniciatīva, kas nodrošinās uh, visos galvenajos uh, kopienu centros nodrošināt pieju bezmaksas Wi-Fi pieslēgumiem, kas būtu parkos, dārzos, muzejos un citās publiskās vietās, lai jebkurš ja Eh, varētu baudīt eh, Wi-Fi praksē un arī redzēt, kādu labumu tas var sniegt eh, kāda cilvēka dzīvē. Un savā runā viņš uzsvēra to, ka šāda iespēja ir tāds simbolisks piedāvājums no Eiropas Savienības puses saviem pilsoņiem. Mēs ceram, ka tas arī veicinās digitālo pakalpojumu attīstību. Un es zinu, ka cilvēki eh, varēs izbaudīt, ko nozīmē eh, liela ātruma eh, pieslēguma iespējas praksē. Mēs runājam par salīdzinoši nelieliem naudas apmēriem, un mums šķiet, ka tas viss būs ātri un nebirokrātiski. Uh, Un plānojam, ka līdz 2017. gada beigām pirmās eh, šādas eh, pieslēguma vietas jau būs pieejamas, lai cilvēki jau varētu to redzēt praksē, lai viņi varētu eh, izlasīt šo te Wi-Fi for EU eh, visās publiskajās vietās, kur tas būs pieejams. Tam ir paredzēti 120 miljoni uh, vairāku gadu garumā. Tas nav ļoti liels naudas apjoms, bet tas var sniegt unikālas iespējas. Un tādēļ mēs domājam, ka mums ir jāspēj nodrošināt eh, šie, šis te pieslēguma iespējas 6 eh, līdz 8 tūkstošiem vietējo kopienu, Wi-Fi varēs palīdzēt daudziem cilvēkiem vienlaicīgi, 50 vienlaicīgi, un tas nozīmē 49 līdz 50 miljonus eh, Wi-Fi pieslēgumu dienā. Uh, Un mēs ļoti ceram, ka tas būs veiksmīgs instruments, bet mums tas ir jādara ātri, lai tam būtu kāda jēga iedzīvotājiem. Šeit laiks spēlē noteikti lomu, tādēļ ceram uz jūsu atbalstu, jo iniciatīva tiešām varētu nest ko ļoti pozitīvu. Otra pakotnes daļa ir rīcības plāns 5G tīkla nodrošināšanai, lai uh, būtu pilns uh, bez e, pārtraukumiem 5G pieslēgums pieejams un esam plānojuši to ieviest līdz 2020. gadam priekšsēdētāji, jūs uh, minējāt, ka eh, komiteja ļoti labi zina, kas notiek, un mums ir jāmācās no 4G tīkla ieviešanas kļūdām, un nevajadzētu es atkārtot ar 5G tīklu. Mums ir iz, jāizstrādā skaidra ceļu karte par investīcijām, gan publiskām, gan privātām 5G infrastruktūrā. Kas ir paredzēts plānā, jūs redzat šajā slaidā. Uh, Eh, vispirms eh, iezīmēt visas eh, ceļu kartes un prioritātes, saskaņotās, lai mēs strādātu vienā virzienā, nodot 5G rīcībā nepieciešamos spektrus, par ko mēs, un jāpiešķir papildus frekvences pēc iespējas ātrāk. Mēs strādājam pie 700 kHz priekšlikuma un mēs to garšāsimies nodrošināt lielajās pilsētās un pa lielajiem autoceļiem, un tās būs sava veida katalizators, kas tālāk varētu nest sev līdzi jaunas biznesa izstrādnes un tā tālāk. Un visbeidzot, mēs aicinām nozari, jo, protams, ir ļoti svarīgi, lai viņi mūs atbalstītu, lai mēs strādātu kopā. Uh, un arī dalību valstu atbalstu, jo mums ir nepieciešams eh, veikt standartizācijas darbu, lai varētu izvērst 5G tīklu visur. Un ļoti svarīga priekšnikuma daļa ir eh, tā tad eh, telekomunikācija un elektroniskais kodeks, restīvi telekomunikācijas atver pārskatīšana. Un te mēs esam paraduši 100 uh, eh, miljārdus uh, attiecīgiem pārskatu periodam. Mēs esam raudzījušies uz tendencēm par to, kas notiek. Un mūsuprāt trūkst uh, apmēram 155 miljārdu investīciju. Uh, un ir jānodrošina, ka mēs spēsim piesaistīt eh, šīs nepieciešamās investīcijas. Un telekomunikācija kodeks eh, balstās uz esošajiem konkurences normām, ar kurām esat pazīstami un stiprintās, bet vēl liek papildus eh, uzsvarus konkurēt spēju, lai stimulētu investīcijas tīklos visi jūs zināt no kontaktiem, kas jums ir ar uzņēmējiem, tad galvenais, ko viņi vēlās, ir juridiskā uh, pārliecība un uh, eh, prognozējumība. Un tieši tādēļ uh, tiek piešķirta lielāka nozīme kopfinansējumu projektiem, kas var nodrošināt to, ka mēs saņemam pareizās investīcijas, uh, un atbilstošā infrastruktūra, ko vēlamies panākt. Mēs vēlamies noteikt prioritātes, mēs vēlamies tādu likumdošanu, kas piesaista arī alternatīvos operators, lai nodrošinātu kritisko uh, publisko infrastruktūru bet eh, vēlamies, lai investori varētu būt pārliecināti par uh, saviem investīciju lēmumiem, lai viņiem būtu šī drošības sajūta, kas viņiem ir vajadzīga. Spektrs, jā, šis ir sarežģīts jautājums, mm, bet ir svarīgi, lai mēs to iekļautu jaunajā pakotnē un uz šo brīdi uh, Uh, ir pareizā dinamika un īstais brīdis, lai varētu virzīties uz priekšu. Parlaments ir ļoti aktīvi um, atbalstījis komisijas centienu šajā virzienā, un liels paldies jums par to. Mēs ceram, ka jūs arī tagad turpināsiet uh, mūs atbalstīt, atbalstīt pakotnes pamat, uh, pakotni pamatā. Pirmkārt, tātad nosakot prognozējumību. Uh, investīcijām, nosakot licences e, darbības ilguma periodu vismaz uz 25 gadiem un e, nodrošināt to, ka spekt, attiecīgi nepieciešamās spektru jaudas tiek piešķirtas pietiekoši ātri, e, kas varētu radīt mums tādu paredzamāku uh, sistēmu. Pārklājuma uh, pienākumi uh, Eh, interneta darba, dalīš, eh, darba dalīšanu. Te mēs runājam par kopdarbu, izvēršot 5G tīklu. Mēs esam centušies eh, izveidot tādu uzmanīgi kalibrētu priekšlikumu, ņemot vairāk parlamentu iepriekšējās vēlmes. Uh, Taču, protams, ka jūs vēlēties, vēlēsieties redzēt to, kas pašlaik ir izstrādāts, ko mēs piedāvājam, lai nodrošinātu labāku dinamiku un virzību uz priekšu. Noslēgumā gribētu dažus vārdus teikt par to, ko kodeks paredz attiecībā uz patērētājiem. Un ko mēs domājam attiecībā uz Bareku, uz regulātoru lomu Ir svarīgi, lai patērētāji uzticētos mums vairāk un uzticētos vairāk tam, ko viņi dara tīklā. Un šeit priekšnoteikums noteikti ir patērētāja aizsardzība. Un mēs piedāvājam e, turpināt e, īpašu tādu virzienu e, eh, patērētāja aizsardzībai telekomunikāciju jomā. Mēs esam aktualizējuši universālā pakalpojuma normas, un novecojušās normas par telefonu grāmatām un uh, maksas telefonu būdiņām tiks izņemta. Kaut gan, protams, dalība valsts jau var turpināt uh, to visu darīt, ja tam tas šķiet nepieciešams. Bet runa ir par to, lai nodrošinātu samaksājumu, samaksājumu uh, pieslēguma līgumu visiem patērētājiem par šiem pakalpojumiem. Uh, un mums ir nepieciešams aktualizēt esošo institucionālo sistēmu. Tas savukārt nozīmē, ka ir jānosāk ka minimālās kompetences katrai dalību valstī un berekas eh, apvieno visus telekomunikāciju regulātorus ir eh, jāpārveido par ES aģentūru, kas atspoguļos tās kompetences, kas ir nacionālajiem regulātoriem un eh, kuriem būs kaut kādi kopēji mērķi. Uh, lai eh, nodrošinātu arī patērētāju tiesības, eh, ko paredz šis jaunais likumdošanas satvers. Un kopsavilkums. Mūsuprāt, iespējas vienotajā digitālajā tirgū nav jānodrošina tikai dažiem, tās jānodrošina visiem. Un tas ir šīs pakotnes eh, galvenais mērķis. Mēs zinām, ka ātrās eh, platjoslas eh, pakalpojumi jau ir pieejami 70% mājasēmniecību, bet tās koncentrējas pilsētās. Un tikai 28% lauku mājasēmniecību ir eh, platjoslas pieslēguma iespējas. Mēs nevaram pieļaut šādu situāciju, un mēs ceram, ka uh, mēs tiksim galā ar šo izaicinājumu ar jūsu atbalstu. Es minēju Wi-Fi 4 uh, the EU. Mēs vēlamies, lai 17. gadā eh, cilvēki uh, no tā sajustu labumu, tādēļ mums ir jāpaātrina šīs institīvas realizācija. Mēs ceram, ka jūs varēsiet ļoti ātri tur mm, tik galā ar diskusijām par uh, eh, kodeksa uh, eh, konsolidāciju. Mēs zinām, ka ir jāgaida tulkojumi, bet mēs gaidām jūsu politisko signālu par to, ka vēlties, jūs, ka vēlties strādāt šajā virzienā. Uh, pietiekami ātri. Mēs ceram, ka varēsim līdz 17. gada beigām panākt politisko vienošanos. Eh, tāda ir eh, digitālā vienotā tirgus stratēģijas viena no prioritātēm un ceram, ka mēs kaut ko varēsim panākt līdz šī sasaukuma beigām. Pretējā gadījumā cilvēkiem nebūs šā, šīs likumdošanas satvara, kas ļautu viņiem iz baudīt eh, ieguvumus, ko sniedz digitālais vienotais eh, tirgus, un mēs nesasniegsim savus mērķus, ko esam nosprauduši līdz 2025. Eh, gadam, un gaidīsim uz sadarbību pie šīs pakotnes. Grazie, Alei! Liels paldies, turpin priekšsēdētāji! Tiešām liels paldies par šo izklāstu. Es domāju, tas ir pelnījis aplausus. Tas bija ļoti saprotams un visaptvarošs. Es varu jums apliecināt, ka mēs esam gatavi stāties pretī šim izaicinājumam šeit, kom, mūsu komitejā un Eiropas parlamentā kopumā. Šī iniciatīva pārādz ievērojams izaicinājums. Es domāju, šodien koordinātoru sanāksmē mēs jau varētu pieņemt lēmumu par referentu iecelšanu, kaut arī mūsu rīcībā vēl nav tulkojumi, kā jūs sacījāt. Mēs esam gatavi rīkoties. Tātad nākošajā koordinātoru sanāksmē tiks pieņemti lēmumi. Tātad tagad sāksim uh, koordinātoru raundu, uzklausīsim tad Berīšas kundzes atbildes, un tad uh, atkal būs otrais rauns. Kariņkungs, paldies priekšstādātāji, paldies komisijai par šo iniciatīvu. Es domāju, mēs visi to gaidījām jau kādu ilgāku brīdi. Es domāju, katrs uh, deputāts šeit telpā teikt, ka lai Eiropa saglabātu savu konkurētspēju un būtu globālais līderis, tad eh, tā ir jābūt <clears throat> ar labiem pieslēgumiem. Es runāšu tagad par bažām, nevis par entuziasmu, kas, protams, visaptveroši mums ir jāuzmanās neiekrist lamatās, ka mēs kaut ko solīsim eh, bez kāda sēguma. Tam tiešām ir jātiek izdarētam. Wi-Fi for you, tas izklausās labi. Tātad cilvēkiem būs brīvs Wi-Fi, bezvada internets. 6000 līdz 8000 centri 500 miljonu iedzīvotāju tirgu patiesībā nemaz nav tik daudz. Un līdzekļi, kurus jūs minējāt, kas būs kā finansējums šim mērķim, patiesībā nešķiet izteikti pietiekams. Manuprāt, ideja ir brīnišķīga, taču ir būtiski arī realistiski pieiet tam, ko mēs darām un ko mēs cilvēkiem solām, kas viņiem būs. Tā, tā, tā, tas ir viens bažas, ko es gribēju paust. Un, protams, jūsu izvirzītais mērķis Uh, padarīt vidi piecreiz uh, labvēlīgāk investīcijām, tas, protams, ir brīnišķīgi, bet ir jāsabalansē arī investīcijas vajadzības ar patērētāju pieprasījumu un uh, maksāt spēju par šo pakalpojumu, kas, protams, viņiem ir ļoti nepieciešams. To panākt ir ļoti grūti, to izsludināt nav grū, liela māksla, bet uh, Eh, panākt, dabūt gatavu, viegli nav, bet institīva, protams, ir ļoti augsts vērtējuma un eh, es domāju, mūsu grupa un arī citi koordinātori labprāt izvēlēsies referentus, lai cilvēki pie šīs institīvas strādātu jau pēc iespējas drīzāk. Mm, viens no 5G svarīgākiem elementiem ir spektrs. Mums turpinās debats par to, kā tas būtu īstenojums. Un es nedomāju, ka kāds domā, ak, nē, mums nevajag pārdalīt spektru, lai varētu nodrošināt 5G, bet daudzās uh, Eiropas daļās jau spektrs ir piešķirts, sadalīts, un uh, Šī jaunā problēma uh, rada galvassāpes dalībvalstīm. Tad jādomā, kāda ir praktiskā situācija, ar kur saskarsimies īstenojot šo plānu. Nu, es negribēju sacīt neko negatīvu. Šī tiešām ir lieliska institīva un, manuprāt, mūsu grupa to pilnīgi un absolūti atbalstīs. Taču mums jāsaglabā realistisks skatījums par to, ko mēs varam solīt un ko mēs vajam paveikt tik īsā laikā. Lielas paldies! Grācie, Paldies Kariņkungam! Denica kungs, lūdzu. Nu, cred că acest... Uh, Paldies. Arī es uzskatu, ka šī komisijas piedāvātā pakotne no Eiropas Tautas partijas grupas tiks plaši atbalstīta. Es esmu priecīgs par to, ka komisija beidzot ir nākusi klajā ar 5G pakotni. Jāsaka, tas ir pēdējā brīdī, lai uh, novērstu to iekavēto laiku, eh, kas mums ir iepratīm ASV un eh, Dienvidkorejai. Tāpēc ir ļoti svarīgi īstenot šo koordinācijas eh, procesu, lai izvairītos no iespējamiem strīdiem un nodrošinātu vienādu sadalījumu. Dalībvalstīs īpaši svarīgs aspekts sadalījums ir militārā nozare Katra dalībās, protams, e, gribēs būt pirmā 5G pakāpojuma sniegšanā. Un te šis process tad jāuzskat par tādu pātrinātu. Otra lieta, kuru vēlējos uzsvērt, Wi-Fi for you, bezvada internets jums, tas ir ļoti labs projekts, taču vēlns slēpjas detaļās. Nebūs viegli sadalīt spektru, jo šis vispārējais process var viegli uh, sašķobīties, tad, ja nav pietiekami pieejams uh, šis spektra daudzums. Bet tad, ja tiks paredzēts uh, pietiekams iespējas, tad varēsim ķerties klāt otram posmam. Šis spektra sadalījums ir ļoti svarīgs, citādi process nebūs labi pārvaldāms. Runājot par telekomu kodeksu un noteikumiem, es esmu viens no tiem, kas uzskata, ka pārāk uh, plaša regulēšana nelabvēlīgi ietekmē telekomu nozari. Ja jūs aizstājiet ikrīta kafiju ar eh, regulīgu dienu, tad nekas īpaši labs tas nav. Tās nav gluži zāles vienotajam tirgumam. Šī tēze jau ir apliecinājusies. Man jāsaka, es neesmu ļoti uzmanīgi iepazinies ar šo dokumentu, taču, kad es redzu, ka šeit ja mēs stiprinām Berek eh, pilnvars, tad ir pamats bažām. Kurš tad eh, nodarbotusies ar šo stratēģiju? Kolēģis jau sacīja, jūs taču nevarat pieļaut, ka katrs eh, būs ja, pildījis menedžera lomu šīs politikas kontekstā. Uh, un Berek nodarbosies ar praktiskas dabas aspektiem. Un tad NTR lieta. Kad Berek slikti to īstenoja, tad tas noveda pie tā, ka daudzās dalību valstīs 4G ieviešanas process tika apgrūtināts. Un uh, tad īstenošanas laiks tāpēc dubultojās, nekā normāli būtu bijis. Komisija to saprot, taču beigās īstenībā gandrīz nekas netika panākts. Berek nevēlējās ņemt vērā uh, 4G sadalījuma problēmas. Jā, šī pieredze atkārtosies, tad tas nozīmē, ka stratēģija būs, uh, par stratēģiju būs jāspēj kaut kur citur. Un ar Bereka saistītajam aktam tas ir ļoti stingri jāregulē. Un mēs vēlam jums sekmes, mēs atbalstīsim jūsu iniciatīvu. Paldies! Děkuji, paní předsedající. Já bych se také připojil. Paldies, priekšsēdētā. Es varu piebalsot visiem tiem kolēģiem, kas pateicās par jūsu izklāstu un par to, ka pastāstījāt, kas komisija ir padomā. Eiropai nepārprotami ir vajadzīgas, vajadzīgs augsts līmeņa pieslēgums, un tagad mēs jau esam uh, sasnieguši Eh, robežvērtības mūsu interneta ātrumam, mums jā, jā, jānosāc lielāka teritorija un jābūt plašākām aptvērumam. Es esmu telekomunikācijas SE, CE referents, un es nevaru nepieminēt, ka mēs sākām ar tādu iespaidīgu ideju, un beig, beigās mēs nodarbojamies tikai ar 10% no tā visa. Uh, izpildīt gaidas tiešām bija liels izaicinājums. Tīri, lai izsauc šo ideju, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, mums ir kārtīgi jā, jāizsver, ko mēs varam izdarīt un ko ne. Tā ir telekomunikācija nozarei. Regulējuma ziņā ir nepieciešama drošība. Regulējušiem ietvaram jābūt saprotamam. Un es ceru, ka tas, ko mēs šeit sagatavosim tiesībāk lomā, ļauj šai nozarei plānot, ko normatīvais ietvers var darīt tās interesēs, tā lai šis ietvers nebūtu pēc tam jāmaina. Un vēl ir svarīgi stiprināt uh, transmisiju tīklus no otras puses. Mums ir jābūt piesardzīgiem, tā ziņā, ka valsts līdzekļi kas tiek šim mērķim izmantoti, nenonāk. Tāda režīma apstākļos, kur, apstākļos, kur izaugsme ir ierobežota. Dažkārt ir labāk visu piešķirt brīvajam tirgumam. Un kad vien mēs piešķiram kādu atbalstu, kad mēs uh, paredzam budžetu, tad mums jābūt ir piesardzīgiem, jāraksturo mūsu loma, jo dažkārt šāds budžets var eh, ierobežot to, kā to var izmantot. Ir ļoti daudz direkt, direktīvas, tās viss eh, neminēšu, taču būtu labi tās eh, harmonizēt, tās ietvert pakotnēs. Tas mums palīdzētu spektra kontekstā. Kaut arī ir zināmas problēmas tā ziņā, ka spektra piešķiršanu izlēma dalībvalsts līdz ar to visu sadalīt nākotnē varētu, visu savienot nākotnē varētu nebūt tik viegli. Liels paldies par šo institīvu. Es domāju, ka jaunais kodeks novedīs pie ātrākas izaugsmes un visas jūsu aktivitātes, ko jūs šeit esat paredzējuši ievies, kā tā skaitā arī Wi-Fi for you, uzlabos uh, savienojamību Eiropas Savienībā kopumā. Paldies! Liels paldies! Kalas kundze lūdzu. Paldies komisijai par šo priekšlikumu. No mūsu viedokļa mēs ļoti augstu vērtējam šo apvienoto pieeju Mums ir daži konkrēti jautājumi. Pirmkārt par spektru. Ņemot vērā to, ka ir zināms, cik grūti ir bijis šis process saistībā ar 7, 700 mega, megahercu joslu, tad jautājums, kā tad tas būs šeit. Otkārt par Berek. Es domāju, ir ļoti labi ievies labāku Eiropas pārskatu, jo pat labāk BEREK vienkārši pārstāv nacionālās, jeb dalībās intereses un neviens neskatās uz Eiropas Savienības līmeni kopīgā pieejā, proti, kā šie priekšlikumi tiek īstenoti. Manā skatījumā jūsu institīva ir ļoti svarīga. Runājot par konkurenci telekom tirgu, es augstu vērtēju šo pieeju, taču man ir arī jautājums. Kā mēs redzam, ļoti daudz ir tādi kopīgie piedāvājumi. Mēs neredzam, ka telekomunikāciju operatori piedāvā pakalpojumus, bet pakalpojumi ir kompleksi. Kā komisija redz šo dažādo pakalpojumu apvienošanu un kā arī tad tiek definēts tirgus šādā gadījumā un tirgus ietekme? Runājot par atšķirību starp pakalpojumu, kas ir atš, atkarīgi no digitālā un no tiem, kas nav no tā atkarīgi. Kā tas praksē darbotisies? Kā tas darbojas? Ja nav tīkla, tad jūs vēl ar vienu varat piezvanīt uh, ārkārtas dienestiem, bet ja nav interneta, tad tad patiesībā arī nevar nodrošināt, ka cilvēks saņem šo Eh, šos ārkārtas pakalpojumus, tad kā tas praksē darbosies? Tad sanāk, ka cilvēki kļūs eh, atkarīgi no ārkārtas dienestiem, tādiem kā ātrā palīdzība, līdzīgiem eh, saistībā ar internetu, bet tad, ja internetu nebūs, tad viņi vairs nevarēs sazināties ar šiem dienestiem. Katrā ziņā augstu vērtējam šo institīvu un ceram, ka turpmāk varēsim sadarboties. Paldies! Grācija Lei, kolēģa Re. Paldies. Reiman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses gribētu pateikties komisijai par šo prezentāciju. Šis projekts ir ļoti svarīgs. Es eh, ceru, ka tas varēs virzīties uz priekšu tikpat veiksmīgi. Uh, Es gribētu norādīt uz slikto interneta pārklājumu lauku apvedos Eiropas Savienībā. Mums ir e, jāsaprot, ka arī šeit tīrīgi nevar darboties. Mēs nevaram nodrošināt e, pietiekami uzticamu datu pārraidi lauku apvidos. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šis regulējums, lai to nodrošinātu. Pretējā gadījumā mēs atstājam novērtā ļoti plašas teritorijas un arī ļoti daudz iedzīvotāju Eiropā. To mēs nevaram atļauties, mēs nevaram ierobežot šos cilvēkus. Tieši tāpēc es e, apsveicu uh, Eh, stiprināt eh, šo regulējošo iestādi Eiropā un tās lēmu pieņemšanu. Uzskatu, ka mums ir eh, vajadzīgs saprātīgs un spēcīgs regulējums. Tas attiecas arī uz frekvenču joslu dalīšanu. Arī šeit nacionālās intereses bieži vien runā pretī tam, kas mums ir vajadzīgs Eiropā. Uzskatu, ka šeit nacionālais regulējums nedarbojas. Un domāju, ka uh, um, šis nacionālais regulējums internetā un radiofrekvenču piešķiršanā nespēja nodrošināt to, kas mums ir vajadzīgs. Šeit eh, parlamentam un komisijai ir vienāds viedoklis, mums vajadzētu uzņemties um, spēcīgāku lomu. Uh, Eiropas Savienības Wi-Fi pārklājums. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Šeit mums ir jādomā arī par sabiedriskajām interesēm, te ir un arī par demokrātiju uh, politiskā jomā. Uh, Varbūt šis projekts izskatās mm, neliels, bet, mm, atklāt sakot, tad, kad uh, sākās uh, motorizētais transports, tad arī nebija ielu ar asfaltu, un domāju, ka mēs visi varam sākt uh, no tādiem pirmsākumiem, kaut arī tas izskatās nepārāk plaši pašā sākumā. Paldies! Ultimo intervento dei coordinatori, la collega Kappel, prego. Paldies. Pēdējā no koordinatoriem Kapeles kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī uh, vēlētos sirsnīgi pateikties komisijas pārstāvjiem par šo ļoti interesanto prezentāciju. Mēs patiešām to ļoti gaidījām. Protams, ka mēs atbalstām um, jūsu nosauktos mērķus. Tie nav jauni mērķi, pirmkārtām ātrāks internets un 5G tehnoloģija. Uh, Uh, īstenojot ātrākā interneta iniciatīvu, vajadzētu uh, iesaistīt dalību valstis. Austrijā, manā valstī, jau ilgi mēs runājam par platjoslas miljardiem, kas netiek izmaksāti. Uzskatu, ka šī situācija ir sarežģīta. Šeit ir jāatrod stimulēšanas mehānismi, kas ļautu dalību valstīm vairāk iesaistīties savu mājas darbu izpildē. Uh, Tāpat arī pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Ātrāks internets ir vajadzīgs arī laukos. Eh, ja mēs gribam runāt par visaptvarošu pārklājumu un uh, savienojamību un e-mobilitāti, tad tas jo īpaši ir vajadzīgs lauku apvedos. Arī laukos ir vajadzīgs tikpat labs internets kā centros. Šeit ir vajadzīgs liels finansiāls ieguldījums. Gribētu izmantot šo izdevību, lai norādītu, ka uh, mums vajadzētu aicināt uh, īstenot projektus uh, stratēģisko investīciju fonda ietveros. Mums vajadzētu organizēt uh, publiskās un privātās partnerības, lai nodrošinātu labu internetu laukos. Nākamais punkts par 5G tehnoloģijām. Šeit Eiropai ir ļoti daudz darāmā. Komisārs Otingers nesen norādīja, ka Dienvidkoreja pašlaik ir vadošā 5G tehnoloģija jomā. Domāju, ka mums ir jārīkojas strauji. Mums ir vajadzīga laba sadarbība ar um, nozari, lai mēs nodrošinātu šīs tehnoloģijas. Un tāpat arī mums ir jānodrošina frekvenču uh, jozu harmonizācija. Kā gan mēs varēsim īstenot uh, šo uh, 5G tehnoloģiju, ja mēs nevarēsim nodrošināt šīs vienotās frekvences? Uh, Piemēram, uh, šeit gribētu norādīt, ka nevienmēr ir iespējams zvanīt pa telefonu, pat pārvietojoties vienas valsts uh, ietveros. Par uh, Wi-Fi EU es domāju, ka šeit vajadzētu pārbaudīt vairākas lietas. 120 miljoni, manuprāt, nav īpaši daudz, un diez vai mēs varēsim savienot visas, visus reģionus līdz 2020. gadam. Tas ir apšaubāmi. Uh, ir uzsāktas prāvas pret pilsētām, kas piedāvā internetu par velti. Vajadzētu paskatīties, vai šeit nepastāv pretruna starp mērķiem. No vienas puses mēs atbalstam brīvu piekļuvi internetam, un no otras puses, tad, kad pilsētas piedāvā šo brīvo internetu, tad tām tiek pārmests. Varbūt to vajadzētu pārbaudīt. Jā, šis rīcības plāns atbalstu to tiešām mums vajadzētu rīkoties līdz 2020. gadam Un šī investīciju lavīna, tas nozīmē, ka ne tikai nozarē, bet arī patērētājiem ir vajadzīga pāksnātā aizsardzība, ir vajadzīga investīciju drošība un arī regulējuma drošība. Uzskatu, ka šeit vajadzētu stiprināt komunikāciju regulējumu. Tas ir uh, šis trešais punkts, par ko jūs runājāt, arī to es atbalstu. Grazie, abbiamo sentito un primo giro. Paldies. Tā bija pirmā kārta jautājumiem. Tagad eh, došu vārdu Berijas kundzei atbildēm. Lielas paldies visiem koordinatoriem par paustu atbalstu. Domāju, ka uzklausītājs norāda, ka pakotnē ir iekļauti pareizie elementi. Cirdēju arī dažus jautājumus un šaubas par to, vai ir panākts pareizais līdzsvars. Attiecībā uz Eiropas Savienības Wi-Fi. Protams, Kāriņa kungs, mums ir jābūt uh, realistiem, mums nav pietiekami daudz līdzekļu, vismaz pašlaik, un Nicas uh, kungs ir taisnība, ka visas problēmas slēpjas detaļās. Bet uh, šeit nav runa par revolūciju, protams, ar 120 miljoniem mēs nekādu revolūciju nepanāksim, bet ideja ir tāda, ka uh, cilvēki redzēs, kāds izskatās praksē, un tad tas varbūt nozīmēs, ka arī pieprasījums pieaugs. 120 miljoni trīs gadu laikā tiešām ir nedaudz, bet šīs Wi-Fi ierīču praktiskās izmaksas nav nemaz tik augstas. Nu, mēs te runājam par apmēram 20 tūkstošiem uz katru talonu. Tas ir apmēram uh, 200 tūkstoši par iekšēju ierīci un 500 tūkstoši par ārēju ierīci. Un, protams, ka šeit nav runa par lieliem līdzekļiem, bet ja šī nauda tiks iztērēta prātīgi, tad mēs varēsim panākt maksimālu ietekmi. Un kā jau Nīcas kungs norādīja, ka tas ir tikai sākums. Ja ar šiem līdzekļiem mēs panāksim labus rezultātus, tad mēs iegūsim labus līdzekļus arī nākotnē. Uh, kā rīkoties. Uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums vajadzētu paskatīties, kā tieši vajag sadarboties ar dalību valstīm un pašvaldībām. Protams, ka sadalījumam ir jābūt taisnīgam, uz to norādīja vairāki deputāti. Tāpat ir jānodrošina, lai šo ierīču kvalitāte būtu augstā līmenī. Vajadzētu paskatīties, lai tie, kas strādā, ieguldītu arī eksploatācijas izdevumos un lai šīs ierīces patiešām būtu kvalitatīvas. Tagad par efektivitāti. Var atgriezties pie sākumā teiktā. Mums ir jārīkojas vienkārši un ātri. Ja mēs varēsim izmantot šo talonu schēmu, nu tad šie taloni nebūs pārāk dārgi, 20 tūkstoši tātad viens talons, bet mums ir vajadzīga darba efektivitāte. Un tieši tāpēc mēs arī vēlamies apspriesties kopā ar jums par šo priekšlikumu. Mums ir vajadzīga pievienotā vērtība, mums ir vajadzīga kvalitāte pilsoņiem, kas eh, pie tā strādās, un mums ir, protams, jārīkojas ātri. Par investīcijām. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka no vienas puses mums ir vajadzīgas investīcijas, bet no otras puses mums ir vajadzīgi arī rentabli pakalpojumi patērētājiem. Protams, mēs to paturam prātā. Šķiet, ka uh, jau ir pazīmes, kā pilsoņi ir gatavi maksāt par kvalitāti, bet nu, šī maksa nevar būt nesaprātīga. Taču tā ir viena no detaļām, pie kā mums vēl vajadzēs strādāt. Kā tieši šo līdzsvaru mēs varētu panākt? Tad telko un pārējiem operatoriem ir vajadzīgi pietiekami līdzekļi investīcijām, bet vienlaicīgi viņiem ir arī jānodrošina kvalitatīvs un nepārāk dārgs pakalpojums. Par spektru, jā, protams, šeit ir neatrisināti jautājumi. Bet eh, mēs pie tā nedrīkstam iestrēgt. Mums ir jāmēģina šie jautājumi koriģēt. Atbildot uz Kalasas kundzes jautājumu, nu man nav šeit brīnum no viņas. Es saprotu, ka viss būs sarežģīti. Tad, kad komisārs Otingers bija šeit, viņš teica, ka viņiem ir jāsadarbojas ar nozari tā, lai šī nozare nodotu tālāk signāls dalību valstīm lai viņi saprastu, kā labāk rīkoties. Tāpat arī viņiem ir jāspēlē sava loma šajā spēlē. Bet mūsu priekšlikumi ir ļoti mērtiecīgi. Tie attiecas uz konkrētām lietām, tātad uz uzdevumiem un uz garumu. Un, ja mēs to atrisināsim, tad varbūt arī šīs pagātnes problēmas tiks eh, atrisinātas. Berek, Nīcis kungs, jūs izteicāties skeptiski par plašāku pilnvaru piešķiršanu Berek. Mums ir jāsaprot, ka Berek eh, šī grupa ir ļoti tehniski zinoša, un šī zināšanas mums vajadzētu izmantot. Parlaments un padomi noteica likumdošanas ietveru. Jūs noteicāt eh, plašākos mērķus. Jūs eh, gribējāt redzēt, kā šī sistēma darbosies praksē. Protams, arī komisija uzņemsies savas, savus uzdevumus, bet mēs gribētu arī dalīties ar pieredzi un Cerams, ka tad mēs varēsim izvairīties no situācijas, uz kādu jūs norādījāt nākotnē. Bet, eh, protams, ka saskaņā ar likumu mums ir ļoti skaidri jādefinē, ko mēs vēlamies, lai viņi dara. Un, protams, viņiem ir arī jāstrādā likumdevēja noteiktajās robežās. Kalasas kundze, jūs uzdevāt jautājumu par, mm, par sasaistītajiem pakalpojumiem. Uh, Jā, iespējams, ka šeit parādās konkurences problēmas. Mēs skatījām šo jautājumu arī pakotnē, un mēs vēlamies to iekļaut arī patērētāju noteikumos. Mēs vēlētos šos patērētāju noteikumus paplašināt, lai tie attiektos arī uz pakāpojumu pakotnēm. Mēs esam to ņēmuši vērā, un mums ir arī ļoti konkrētas atbildes attiecībā uz gala lietotāju noteikumiem. Uh, Jūs jautājāt arī par piekļuvi ārkārtas numuriem un kā tas darbosies praksē, ņemot vērā, ka pastāv atšķirības e, starp tiem, kas izmanto e, šos numurus un tos, kas nē. Mēs gribējām ieviest juridisku skaidrību šajā situācijā. Priekšlikumā jūs redzēsiet, kā tas tiek darīts. Mēs vēlamies nodrošināt, lai visi tie, kas izmanto numurus, tātad ne tikai tradicionāli operatori, bet arī, teiksim, Skype, uh, lai viņi nodrošinātu pilnu piekļuvi ārkārtas pakāpojumiem. Tāpat arī ir iekļauts eh, rezerves mehānisms, tā lai mēs varētu risināt interoperabilitātes jautājumus. Tātad šeit ir runa par neatkarīgajiem, par tiem, kas neizmanto numurus. Mēs gribam ieviest rezerves mehānismu gadījumā, ja to vajadzēs izmantot. Mēs ceram, ka tā ir adekvāta pieeja, bet, nu, tas katrā ziņā ir mūsu priekšlikums. Reimond kungs, jūs runājāt par uh, lauku apvidu uh, pārklājumu, jūs atbalstat arī Wi-Fi. Nu, pašlaik gribētu jums atgādināt, ka mums ir arī universālā pakāpojuma pakotne. Varbūt ieskatieties, kas tur tieši ir iekļauts. Cerams, ka mēs varēsim panākt uh, pareizo līdzsvaru starp pašām svarīgākajām lietām. Šai komitejai vajadzētu nodrošināt, lai pamatpakāpojumi būtu pieejami visiem. Kapelas kundzei. Šķiet, ka esmu jau atbildējusi uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Jūs runājāt par maksu, cik izmaksātu Wi-Fi for EU, un tāpat arī jūs norādījāt, ka ir jāiesaista dalību valstis. Priecājos, ka atbalstāt mūsu 5G jautājumā. Ceru, ka esmu atbildējis vismaz uz dažiem jautājumiem. Sī, grācie, grācie, la fatto. Um... Ehm. Lielas paldies, jā, patiešām esat atbildējusi. Pilāra de Kastīļo nākamā runātāja. Otrā jautājuma kārta. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos pateikties komisijai par šīs dienas prezentāciju. Atklāt sakot, šeit uh, nav nekā daudz, ar ko es varētu uh, šos jautājumus papildināt. Šīs ir pirmās debates, šī ir pirmā prezentācija, un uh, Koordinātori parasti aptver visus svarīgākos punktus. Iespējams, ka šeit var parādīties kaut kādas nianses, bet visi pamat jautājumi jau ir aptverti. Tātad pašlaik galvenā ideja ir paskatīties, kad parlaments varēs sākt savu darbu pie šiem jautājumiem. Nedrīkstētu vēl tālāk kavēties. Nu, katrā ziņā šie kavējumi nedrīkst būt pārāk ilgi. Mums ir uh, nepieciešams digitālais tirgus. Tas mums ir vajadzīgs, lai mēs stimulētu vienoto tirgu un lai ekonomija varētu kļūt konkurētspējīga globālā līmenī. Tātad par to šeit ir runa. Savienojumība ir uh, centrālais elements. Jūs pati uz to norādījāt, runājot par šo pakotni. Es atklāti sakot, nezinu, vai te ir kas papildināms, tāpēc negribu vairs kavēt laiku. Domāju, ka pats svarīgākais būtu, lai parlaments varētu sākt savu darbu pēc iespējas ātrāk. Šis ietvers ir ļoti interesants, un domāju, ka parlaments šeit varētu dot uh, ļoti labu ieguldījumu. Ļoti priecājos, ka dažādu grupu koordinatori kopumā pauda pozitīvu viedokli par komisijas priekšlikumu. Esmu pārliecināta, ka līdz ar to diskusijas parlamentā būs vienkāršākas. Lielas paldies! Tagad eh, nākamā runātāja. Un paldies, Natras kundze. Lielas paldies! Es arī atbalstu uh, eh, lāti interneta pieejamību visiem un priecājos, ka šis vārds digitāls tagad parādās arī komisijā. Tas ir pats svarīgākais. Tas, uh, ļautu visiem eiropiešiem dūt, gūt labumu no digitalizācijas. Tas savukārt atbalstīs vienoto tirgu, tas ļaus um, nodrošināt e-valdības un tā tālāk. Tātad tas ir pamats visam. Ļoti priecājos par šīm idejām un uh, priecājos, ka tiek gatavotas arī tādas iniciatīvas kā Wi-Fi for EU. Tas ļaus nodrošināt arī datu plūsmas, jo tas savukārt ļaus uh, radīt uzņēmumus un radīs iespējas arī patērētājiem. Jautājums, kāpēc Indra EU vispār netiek vairs um, apspriests? Be... Kāpēc tātad uh, iekšējie zvani Eiropā vairs netiek apspriesti? Vismaz uh, manās mājās runā par to, kāpēc tagad uh, zvanīt uz ārzemēm ir lētāk nekā zvanīt iekšzemē. Uh, Jā, man, es priecājos, ka mēs tagad runājam par rūpniecību, es priecājos, ka uh, ir jūtama izaugsme un uzskatu, ka uh, šī savienojamība un internets uh, atļauj attīstīties arī citiem uzņēmējdarbības veidiem. Tas ir svarīgi gan MVU, gan arī jaunajiem uzņēmumiem. Tiek radītas uzņēmējdarbības iespējas gan iekšējā tirgu, gan arī dalību valstīs. Uh, un tāpat paveras arī globāls perspektīvas. Noteikti par to vajadzētu atcerēties, jo tas mums ir vajadzīgs. Šādā veidā mēs varēsim nodrošināt labāku līdzsvaru starp investīcijām un uh, iespējām nodrošināt izaugsmu un konkurētspēju Eiropā. Kā jau koordinātori norādīja, es ceru, ka komiteja vēlreiz izskatīs OTT regulējumu. Vajadzētu paskatīties, ko šeit vajadzētu ņemt ārā un kur varbūt regulējumu vajadzētu stiprināt. Tātad mums ir jāpaskatās, kā panākt godīgus spēles noteikumus. Paredzamība arī ir ļoti svarīga. Mēs uh, cerām, ka 5G tiks attīstīts ātrāk nekā pašlaik. Esam pieļaujuši traģiskas kļūdas, pašlaik pārējie kontinenti ir mums priekšā un novatoriskumu nevar radīt Eiropā, bet gan kur citur. Nu, kāda jēga, ja šis aprīkojums tiek radot, radīts Āzijā, programmas citā kontinentā un Eiropa ir kaut kur pa vidu? Cerams, ka tas drīz mainīsies. E paldies. Tagad vārds Terēzai Grifinai. Uh, Lielas paldies, Patricija. Paldies arī komisijai. Man jūsu prezentācija likās ļoti uh, atsvaicinoša. Mēs nu noteikti atbalstam politiskā ziņā. Es pārstāvu Anglijas ziemeļu rietumus, un te ir tādas pilsētas kā Manchester un Liverpūle, un tāpat arī Češīras, Lankašīras un Kumbrijas uh, reģioni. Un tikai 28% no lauku apvidiem ir pieeja. Uh, liela ātruma internetam. Tas norāda uz kļūdām tirgu, un tās noteikti ir jālabo, tāpēc es priecājos, ka jūs uz to norādījāt. Jūs pieminējāt arī veselības aprūpi. Vairāki politiķi šeit parlamentā runā par to, ka ir jānodrošina piekļuve veselības aprūpas pakalpojumiem un digitālajiem vienotiem tirkumu un ir jādomā arī par to, kā uzlabot šo piekļuvu veselības aprūpei, nodrošinot, lai cilvēki nebūtu izolēti un nebūtu kaut kur atpalikuši. Tieši tāpēc mums ir jādomā par uh, to, kā nodrošināt piekļuvi uh, valsts publiskajiem pakalpojumiem tieši ar šo pievienojamību. Šeit ir vajadzīga tiesiskā noteiktība, plānojot un pārvaldot tirgus. Uh, Jūsu prezentācijā parādās tāda neliela pretruna. Jūs runājāt par adekvātu pievienojamību un par vislabākajiem šajā lokā. Es, protams, saprotu, ka, ko jūs ar to gribējāt teikt, bet es uzskatu, ka mūsu politiskajiem uzdevumam ir, jānodroš, ir jābūt tam, ka mēs nodrošināsim ikvienam cilvēkam pašu labāko, kas ir pieejams. Jūs runājāt arī par uh, vietējo pārvaldību. Protams, mums ir jānodrošina sasaist ar struktūra fondiem, kāds kolēģis pieminēja arī EFSI. Mums ir jādomā par vietējo a, pašvaldību nozīmi jau tagad. Es ceru, ka apvienotā karaliste varēs piedalīties šajā projektā. Un uh, pašlaik šī mirkļbirka, jeb hashtag Wi-Fi for EU, ir ļoti populāra. Grācija Tereza Grifina, parola. Paldies Terezai Gifrinai. Tagad uh, Hokmarka kungs. Liels paldies, un liels paldies arī komisijai par prezentāciju. Uzskatu, ka ir tikai godīgi teikt, ka pārklājums šeit ir visnotaļ, nu, tas, kā mēs to uztveram, ir visnotaļ pozitīvi. Un uzskatu, ka šeit ir divi iemesli. Pirmām kārtām, šis ir ļoti nozīmīgs solis, un mums tas ir jāspēr. Otrais Domāju, ka mums vajadzētu mm, pārdomāt, ka komisija šeit sola visiem pilnīgi visu. Šis saraksts ir ļoti garš, un mēs visi saprotam, ka realitātē mums vajadzētu noteikt prioritātes. Domāju, ka mums vajadzētu būt vadošajiem 5G jomā. Mums vajadzētu darīt eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka Eiropas ekonomika paliek novatoriska un konkurētspējīga. No nu, šī aspekta daudz svarīgāk ir domāt par patērētājiem un par nozari no tā viedokļa, kā mēs nodrošināsim regulējumu, kā mēs nodrošināsim to, lai investīcijas un novatoriskums varētu uh, virzīties uz priekšu ļoti strauji. Es ļoti labprāt dzirdētu no komisijas, kas viņu prāti ir galvenā prioritāte. Ja mēs mēģināsim darīt visu vienlaicīgi un viss būs prioritārs, tad beigās prioritāšu nebūs vairs nekādu. Un šeit parādās arī dažādi interešu konflikti. Piemēram, uzskatu, ka būtu svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk atrisinātu uh, frekvenču spektru un um, mobīlo platjoslas pārklājumu. Uzskatu, ka mums ir jānodrošina arī mm, tīklu dalīšana. Tad, tad, tā lai tīklus varētu izmantot visi. Šķiet, ka šeit visam tiek piešķirta prioritāte, bet daži punkti ir jārisina daudz straujāk nekā citi. mums vajadzētu saprast, ka visas šīs lietas maksās naudu, un ja mēs gribam nodrošināt investīcijas, mums ir jānodrošina labi nosacījumi tirgū. Grācija kolēga Okmar, la parola rode, prigu. Paldies uh, eh, Hokmār kungam, un tagad vārds uh, eh, Rodas kungam. Jā, paldies. Jā, nu, mums tiešām ir jādomā, kā to izdarīt vislabāk. Laika mums tiešām ir ļoti maz. Un es pateicos komisijai, mm, kas eh, it kā ņem vērā eh, to, kādi līdzekļi mums ir pieejami. Nu, protams, ir labi, ka mēs eh, uzstādām sev tik augstus mērķus, jo nu, svarīgi ir, lai mūsu cerības attaisnotos, ieguldot visus šos līdzekļus. Uh, un nevajadzētu domāt, ka 5G Eiropā tā vienkārši piecu gadu laikā kļūs pieejams. Eh, ja mēs to tiešām vēlamies, tad mums ir jāizvirza vēl ambiciozāki plāni un eh, jāharmonizē viss spektrs Eiropas Savienībā. un jānodrošina, lai būtu tiešām sadalīts šis 700 eh, MHz eh, spektrs, lai mēs patiešām varētu nonākt pie 5G pārklājuma visur. Un Un e, mums ir e, tiešām jākļūst, tā teikt, par pirmajiem skolniekiem klasē digitālajā pasaulē, un Eiropa to vēlas darīt. Jūs sacījāt, ka trūks līdzekļu infrastrukt, digitālai infrastruktūrai. Jā, tā ir taisnība, un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgas ļoti apjomīgas investīcijas. E, Un tāpēc eh, es esmu diezgan skeptiski noskaņots pret to, ka to vienām pašām vajadzētu darīt dalību valstīm vai, vai vietējām kopienām vienām pašām. Nu, tas neizdosies. Uh, un uh, arī kaut kā piedāvāšana pa brīvu ļoti bieži nozīmē vienkārši izmest uh, līdzekļus, mm, izšķērdēt tos. Uh, Mums ir jāskatās, ko mēs paši varam izdarīt, bet jāizveid, jāizveido tāda sistēma, lai attiecīgi mēs varētu izmantot struktūru fondus. Un eh, galu galā ļoti daudz eh, līdzekļu tiek paredzēts eh, visādām instruktu infrastruktūrām Eiropas līmenī, eh, dzelzceļa, digitālajā ceļu un tā tālāk. Un ja tas notiks, tas varētu tiešām sniegt kādu pievienoto vērtību. Un varbūt, eh, ja Eiropa patiešām eh, vēlas izaugsmi, un ja tā vēlas uh, sniegt pilsoņiem izaugsmas iespēju, lai nākotnē būtu darba vietas. Mums uh, vajadzētu plānot lietas tā, lai būtu vienots uh, infrastruktūras izveidas plāns, lai tam tik piesaistīti atbilstošie līdzekļi un lai mēs šo darbu harmonizētu. Un tad iespējams. Ja mēs varēsim uh, sasniegt eh, šos te mērķus un attaisnot terību, cerības par digitālo tirgu Eiropā. Paldies! Grācijā, kolēģa Ro. Paldies, Rodes kungs! Nākošais eh, Kristof kungs. Kristoforu kungs, paldies priekšstādātāji. Es tiešām vēlos iesākt uh, ar pateicību ģenerāldirektorāta direktora vietniecei par viņas lielisko izklāstu, un vēl jau vairāk par to, ka Eiropas komisija um, vienreiz, un tik bieži tas negadās, ir, parā, ir apliecinājis to, ka tā ir soli priekšā Eiropas parlamentam. Un paldies par šo vīziju digitālajai ekonomikai. Skaidrs, ka tā ir arī jāīsteno. Mēs daudzreiz esam runājuši, ka internets ir cilvēku pamatiesības, un Nevienam nedrīkst atņemt šīs tiesības. Un pastāv liela aize, liela, liela plaisa starp to, uh, kā, vai ir internets pieejams uh, attālinātās teritorijās vai salās vai uh, laukos, kur cilvēkiem nav internetu, vai nu tāpēc, ka viņiem ekonomiski tas nav iespējams, vai arī tāpēc, ka internets šis, šos reģionus vēl nav sasniedzis. Eiropas komisija var par, Eiropas Savienība var pareizi piešķirt eh, līdzekļus eh, šādās zonās Eiropas Savienībā un arī ārpus tās robežām, lai cilvēki iegūtu labumu no interneta. Nav pareizi, ka vēl ar vienu ir tādi reģioni Eiropas Savienībā, kur cilvēkiem nav pieejams pamatiesības bezvada internets. Tāpēc eh, augstu vērtējumu jūsu institīvu par Wi-Fi for You taču ir vajadzīgi līdzekļi vairāki miljardi eiro un tikai 20 miljoni uz trim gadiem Wi-Fi for You institīvai manā skatījumā nav racionāli. Un es domāju, pirmais solis ir šos eh, līdzekļus, to apjomu palielināt. Eiropas Savienība var uh, veikt savu darbu tā, lai tā būtu nozīme. Bet, ja digitālā ekonomika tiks stiprināta un Wi-Fi for You praksē atainosies ne tikai teorētiski, tad manā skatījumā Eiropas Savienībai būs liela nozīme. Man liekas neloģiski, ka Marks Zukenbergs, eh, Facebook eh, radītājs var eh, panākt internets pārklājumu, Wi-Fi pārklājumu nabadzīgās valstīs, bet Eiropas Savienība to nevarētu. No digitālās ekonomikas ieguvums būs milzīgs. Eiropas parlaments pareizi balsoja kopā ar Eiropas komisiju piešķirt, līdzekļu, eh, piešķirt jauniešiem eh, interēlu biļetes, lai viņi varētu izmantot Eiropas Savienības labumu. Mēs uzskatām, ka šāda paša eh, veida institīva ir vajadzīga jauniešiem arī, lai viņi varētu izmantot internetu. Daudz vieglāk ir caur internetu redzēt, ko paveikusi Eiropas Savienība nekā nopirkt šādu vilcienu biļeti un uh, uz vietas skatīties, uh, ko nozīmē Eiropas Savienība. Mēs uh, atbalstīsim to, ko Eiropas komisija sacīja, taču mēs uzskatām, ka 120 miljoni uz trim gadiem nav pietiekama summa uh, un jābūt pareizai programmai, pilotu programmai, lai būtu brīvs, bezmaksas, bezvada internets arī tālākos reģionos un jauniešiem. Mēs atbalstīsim Eiropas komisiju, un kad Eiropas komisija ir Eiropas parlamenta atbalsts, tad, tad mēs visi varam atbalstīt šo vīziju, par kuru sapņojam gan mēs, gan arī citi. Paldies! Paldies, eh, tālāk Martīna Vērners kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu par šo pakotni, ko jūs piedāvājāt par, par šo mm, digitālo eh, sabiedrību. Eh, šeit es gribu runāt par konkurētspēju spēju, ko kolēģi jau minēja, tā, protams, ir jāstiprina, un mums ir ātrāk jārīkojas un jākoncentrēs uz šo projektu, ja runājam par ātr uh, gaitas internetu un lai tas būtu pieejams uh, arī attālinātākos uh, rajonos. Nu, otra tēma ir tēma par mūsu pilsoņiem un sociāla ekonomiskiem aspektiem. Jo faktiski es gribētu sīkāk zināt, ko jūs eh, ar to domājat, jo ir ļoti uh, svarīgi. Uh, mēs pavisam nesen runājām par interrail tēmu runājām, un tas gadā izmaksātu 1,5 miljārdus. Tad šeit 120 miljoni ir vienkārši sīkums, vispār nekas, Mums eh, tiešām vajadzīgs šeit eh, lielāks līdzsvars. Jūs trijos punktos izklāstījāt, kas mums ir jāizdara, un tas ir, nu, tā, manuprāt, ļoti neizlīdzsvaroti mums tiešām ir jādomā, eh, kā vairāk darīt Eiropas pilsoņu labā, Un tieši tādēļ es aicinu nu, uz tādu e, izsvērtāku pieju un uh, prioritāti uh, 5G tīkla izveidošanai, lai mēs varētu uh, minēt daudz piemērus, piemēram, uh, bezvadītāja automašīnas un tā tālāk. Paldies tālāk, Kēlīs kundze. Kelīkungs atvainojos. Liels paldies! Jā, jūsu komentāri, protams, tiek atbalstīti gan arī diezgan vienprātīgi, jebkurā komitejā, un tas ir ļoti saprātīgi, ko jūs piedāvājat, un arī ļoti nepieciešam. Īpaši, ja gribam būt viskonkurētspējīgākie pasaulē, sasniegt šos mērķus, īpaši sasniedzot arī lauku reģionus un bez atgaidas platjoslas interneta pieejas visā Eiropas Savienībā tas nav iespējams. Viena lieta, ko mums vajadzētu darīt, mums vajadzētu šos plānus veidot realistiskākus katram reģionam Nu, tad, eh, un atvēlēt nepieciešamo laiku līdz 18, 20 vai vienalga kuram gadam, lai e, katrs reģions tiktu pieslēgts, ņemot vērā visu moderno tehnoloģiju attīstību un tā tālāk. Un tad vajadzētu vērsties pie dalību valstīm, eh, īpaši ņemot vērā nākošo finanšu plānošanas periodu, budžeta plānošanas periodu Eh, tagad, kad uh, Davids eh, Kamerons vairs nav amatā, viņš bija lielā mērā atbildīgs par budžeta izlietošanu šajā jomā. Tagad varbūt varētu būt lielāka, reālāk, lielāk, tāda reālāka pieeja tam, ko Eiropa var izdarīt kopā, kā uh, salīdzinājumā ar katru Eiropas saimnes dalību valsti atsevišķi. Nu, lūk, tas būtu priekšlikums. Uh, Tālāk, eh, piemērs, ko varētu panākt. Manā uh, mm, vēlēšana apgabalā nelielā pilsētiņā, ir izvietumos, mm, Tur, e, piemēram, e, platjoslas pieslēguma izveida faktiski ir transformējusi pilsētu, un tas var tikt atkārtots un kopēts arī citur. Un tieši lauku reģioni tieks e, um, atdzīvināt šādā veidā. Es dzirdēju, ko teica man kolēģi par 5G tehnoloģiju, un tas ir pamatoti. Un jūs sacījāt, ka tas varētu būt, nu, tāds tikai pirmais solis bet ja no reiza mēs tā sākam un uzņemam noteiktu ātrumu, tad viss, kas mums ir nepieciešams, ir nepieciešams budžets, lai varētu panākt to, ka tas tiešām sākas. Tā kā liels paldies! Paldies, Kēlī kungs! Kūnens kundze! Paldies, paldies, eh, Virkūnens kundze! Jā, ir labi, ka mēs tam visam pievēršam uzmanību par to, kā mēs varam piesaistīt investīcijas infrastruktūrai. Mēs zinām, ka um, pieprasījums pēc mobīlo datu pārraides pieauga par 600 līdz 800 procentiem gadā, un tā kā esošā kapacitāte noteikti būs par maz nākotnes pakalpojumu nodrošināšanai. Uh, Nu, e, protams, atkal nevar viss mērīt ar vienu olekli, jo, olekti, jo ir nepieciešams e, piesaistīt investīcijas e, dažādiem reģioniem. Mums ir jāk koncentrējas uz infrastruktūru, jo pieslēgumi būtu jānodrošina visā Eiropā. Bet ja mēs droši runājam par drošību tāpat laikā, patērētājiem ir nepieciešama drošība, droša vide eh, digitālajā pasaulē un jābūt ļoti rūpīgiem, lai mēs pārmērīgi eh, nesāktu mūsu ACT jomu regulēt. Eh, drošība un atklātums noteikta elastība un galu galā brīvība un drošība nav vienu otru izslēdzošas, jo e, tam ir viens mērķis - digitalizēt, veicināt e, pakalpojumu un industrijas digitalizāciju. Ja mēs vēlamies tiešām digitālo pasauli, kas atvērt visiem pasaulē, tas nozīmē, ka Eiropai ir jābūt atvērtam jauniem biznesa modeļiem, ko sev līdzi nes digitalizācija. Un tā ļaus uh, tiešām mums uh, turēties līdzi attīstības tempiem. Un uh, tas var dot jaunus biznesa modeļus, jaunas izaugsmas iespējas, un tādēļ vajadzētu būt atvērtākiem pret jaunu ideju uh, ieviešanu. Un tādēļ uh, es tiešām atbalstu investīcijas uh, pieslēguma nodrošināšanai visā Eiropā. Mums ir vajadzīga droša vide digitālajā pasaulē. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs pārmērīgi nežņauktu ar noteikumiem eh, nozari. Paldies, un eh, ar, līdz ar to mēs varam noslēgt eh, šo jautājumu uh, raundu. Visi ir ievērojuši uh, sev atvēlēto laiku. Mums ir atlikušas vēl 5-6 minūtes, tā kā mēs tiešām uh, vēlamies, lai jūs atbildētu uz visiem jautājumiem. Jā, paldies visiem un Dekastījo kundzei par šo te atbalstu jau no paša sākuma. Eh, Kumpelnātrī, jūs šķiet uzdevāt ļoti svarīgi jautājumu šai komitejai un parlamentam kopumā. Tātad e, iekšējās Eiropas Savienības telefona sarunas. Viceprezidents, tad, kad viņš šeit bija pagājušajais, viņš sacīja, ka komisija saprot, ka vienotajā tirgu e, sarunas e, maksāja par sanu, sarunu nevajadzētu būt atkarīgai no valsts koda. E, un mēs ceram, ka ar šo eh, pakotni eh, tiks izdarīts attiecīgs eh, konkurences spiediens. Un ir viens elements šajā pakotnē, kas ir uh, līguma pārtraukšanas maksa. Uh, tai vajadzētu būt uh, vienādai, un tas faktiski varētu ievērojami ietekmēt praksi. Bet, nu, tie ir svarīgi par, punkti parlamentam, es saprotu. Uh, tālāk bija daudz jautājumu par prioritātēm, jo daudzam teica, ka jūs varat būt uh, ambiciozāki. Kokmāra kungs jautāja, kāds ir jūsu prioritāts. Es domāju, Kokmāra kungs jau sniedza dažus piemērus, kur šis investīcija jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un, protams, ka spektra jautājums, kurš ir izšķiroši svarīgs. Šīs ir likumdošanas prioritātes, un skatoties uz visu pakotni, te nav uh, tikai likumdošanas pakot, mēs runājam par uh, rīcības plāniem. Jā, mums ir jāizdara politiskais spiediens pareizajā laikā. Mēs runājam par lietām, kas jāizdara relatīvi ātri. Ir lietas, ko var darīt uh, jau tagad, kurām nevajag uh, īpašu likumdošanu. Vienkārši pareizās lietas ir jādara īstajā laikā. Uh, Bija arī jautājums par to, kur e, būs tātad publiskās investīcijas, kur privātās investīcijas. E, šeit jau tagad notiek milzīgas privāta sektora investīcijas. Un, Kelī, kungs, jūs sacījāt, ka mums vairāk ir jāveicina publiskās investīcijas e, digitālajā e, sfērā. Es arī tam piekrītu, bet galu galā mums ir jāsapludina abu veida investīcijas un mums ir jābūt realistiem, zinot, cik var nākt no publiskās, uh, publiskā maka un cik no privātā. Buy for, for you ir jau izraisījis interesi, un te jau nāk kaut kādas jaunas idejas no Kristoforī kunga, piemēram, jā, mēs esam par, ejam pareizajā virzienā. Uh, Un ja mēs varam panākt, ka tas darbosies praksē, tad iespējams, ka galu galā mums beigās arī būs vairāk naudas. Un jūs sacījāt, ka mums ir jābūt konsekventiem. Uh, jāievēro pēctecība. Mums ir jās, jāskaidri jānosaka, ko mēs darīsim, ko darīs dalībvalsts, un uh, reģioniem arī jādarbojas pareizā virzienā. Nu, ar to es arī varētu aprobežoties. Paldies! Mēs tiešām ļoti augstu vērtējam jūsu skaidro izklāstu un atbildes uz jautājumiem. Ceram, ka drīzumā kaut varēsim tikties. Lielas paldies jums! Tagad divu minūšu pauzi. Certo.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 Allora, il, secondo, il tema del secondo punto all'ordine del giorno è altrettanto importante e in qualche modo collegato. Nākošais darba kārtības punkts ir tikpat svarīgs un patiesībā ir saistīts ar iepriekšējo darba kārtības punktu. Tas ir ziņojums Eiropas rūpniecības digitalizācija. Tas ir saistīts ar visu digitālo paketni. Dulīdošu vārdu Bētihoferu kungam, referentam Un pēc tam būs diskusijas. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, es tiešām uzskatu, ka mm, nevar novērtēt par augstu šī temata nozīmi Eiropas Savienības rūpniecības nākotnē. Un īpaši tas attiec uz Eiropas ražošanas nākotni. Bet pirms nāšu klajā ar komentāriem par saturu, pastāstīšu kaut ko par procedurālo pusi. Saskaņā ar plānu ziņojuma projekts tiks tulkots decembra sākumā, un tad ziņojuma projekts budžeta izskatīšana ir paredzēta janvāra sākumā, 12. janvārī. Balsojums šajā komitejā ir paredzēts martā un tad plenārsēdē visticamāk aprīlī. Turklāt, iespējams, man būtu jāpiemina, ka INKO komiteja un kultūras komiteja saskaņā ar 53. panta plus noteikumiem ir saņēmusi atļauju tikt iekļautām, saņēmuši atļauju sadarboties ar mums mūsu darba procesā. Kā jau teicu savu komentāru sākumā, nākošā eh, rūpniecības situācija ir mūsu visu interesēs, un tas viss ir atkarīgs no tā, uh, kā mēs organizējam pārēju uz digitalizētu rūpniecību. Manā skatījumā Eiropai ir labi priekšnoteikumi, lieliskas spējas, taču šajā sacensībā pretī līderības eh, pozīcijai mūsu ekonomikas eh, pārmaiņai, mēs gūsim panākums tikai tad, ja visi rīkosimies kopīgiem spēkiem. Komisārs Ettinger kungs eh, to ir uzsvērs tad nausējām, un tā akal, šis veistījums akal ir jāuzsver. Ja mums nebūs vienots Eiropas stratēģijas, tam mēs atpaliksim. Vēl vēlos pieminēt, ka Es uzskatu, ka šīs uh, diskusijas patiesībā attiecies uz uh, daudziem, daudzām politikas nozarēm. Piemēram, tas attiec uz to, kā mēs skatām FTA digitalizācijas, FTI digitalizācijas kontekstā. Piemēram, Vācijas uzņēmumu Kuka vienu no robotikas uh, pamatiem pārņēma pavisam nesen Ķīnas uzņēmums. Es domāju, arī šāds aspekts mums jāņem vērā. Digitalizācija ir saistīta ar tehnoloģiju, tikai ne, taču ne ar to vienu. Te ir runa arī par tehnoloģiskās attīstības saistīšanu ar uh, lielajām tendencēm, demogra globalizāciju, demogrāfijas jautājumiem. Es domāju, tas būs labs pamats mūsu Eiropas centieniem, tad, ja mums izdosies digitalizācijas elementu mūsu inovācijas stratēģijā, apvienot ar eh, mūsu nova, um, novatorismu stratēģijas uh, digitalizāciju. Es domāju, te būtisks jautājums ir finansējums. Tas mums būs jāskata. Tāpat mums konkrēti būs jāskata kāda būs mazo video uzņēmumu loma šai ziņā. Jo pieņemu, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka neiekļaujot mazos vidējos uzņēmumus, aktīvi neiekļaujot tos digitalizācijas stratēģijā, mēs varam arī nesasniegt mūsu mērķus. Un vēl iespējams ir vērts paraudzīties uz to, ko šajā ziņā dara daži no mūsu konkurentiem, un varbūt šo to no viņiem varat, varam mācīties, kā panākt sasniegums šai jomā. Vēl būs uh, eh, jāpapētī sīkāk infrastruktūra, nu, te daudz kas nav jāskaidro. Tāpat ir jāskatās uz standārtu ieviešanu. Tāpat jāskatās uz izglītību, cilvēku kapitālu, prasmēm. Un tāpat nedrīkstam aizmirst, ka ir jāskatās, kā darba ņēmēju un darba ņēmēju datu aizsardzību nodrošināt jaunajā digitālajā rūpniecības pasaulē. Es jau esmu sācis saziņu ar ēnu referentiem Es ceru, ka mēs radīsim kompromisu un varēsim veiksmīgi sadarboties. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies, Bitikofer kungs. Es esmu pārliecināta par to, ka jūs savu darbu paveiksiet lieliski. Sociāldemokrāta grupas vārdā, uzstājoties kā nu referente, vēlos arī izteikties. Pietiek, pietiek, Kofer kungs, es piekrītu, tā ir lieliski iespēja un patiesībā tas ir uh, aspekts sinekvā non, lai nodrošinātu, ka mūsu rūpniecība ir ilgspējīga, mums jātiek līdz arī tam, kas notiek citās pasaules citos pasaules reģionos, taču es domāju, mums būs jāsakas arī ar to grūtību, kur pieminējāt. Inovāciju situācija ir tāda, ka mēs esam palikuši iepakaļ. Ir daži lieliski piemēri dažās dalībvalstīs, taču vispārējā aktivitāte ir pārāk zema. EPR pētījums par to liecina. Ja jūs paraugāties uz datiem, tad tie ir pārsteidzoši. Uzņēmumu skaits, kas izmanto internetu tirzniecībai, ir pārsteidzoši. Un te panākt uh, sekmes nebūs viegli. Mums jāstrādā visiem komandā, un mums arī jāņem vērā citi uh, reālās dzīves aspekti. Jā, ir zināšanas, kas mūs var padarīt spēcīgāks, taču mums jāapzinās, mm, ka tas viss ir jāskata kopskatā. Bet uh, tas vien, ka mums būs uh, līderīga pozīcija dažās uh, konkurences jomās, nenozīmē uh, ka mēs varēsim gūt panākums kopumā. Mums ir jāizmanto tehnoloģijas mūsu interesēs, tev ir ļoti daudz darāmā, mums ir jānodrošina, ka visi strādā šai virzienā, tas nozīmē arī atbilstošu infrastruktūru. Mums ir arī jāpanāk, ka pēc iespējas vairākiem cilvēkiem ir šīs nepieciešamās zināšanas, rūpniecības eh, nozarēm, uzņēmumiem, dažādiem klasteriem arī ir jāspēj turēt laika garam līdzi. Manā skatījumā tas ir visproblemātiskāk ņemot vērā to, ka dažas eh, val, dalībvalsts jau ir tikušas tālāk, izkustējušās no vietas, tām ir eh, savas ražotnes, bet citām valstīm vēl ar vienu tur ir daudz darāmā, tām pat nav savas stratēģijas. Rūpniecības digitalizācija ir iespēja visām dalībvalstīm spērt šo soli uz priekšu, tā lai tā sistēma būtu visaptvaroša. Bet mums tiešām ir jānovērš šis trūkums, jo tas um, smagi skar mūsu rūpniecību. Mūsu komiteja, protams, interesējas par rūpniecību, taču mums jāņem vērā, ka tas ir saistīts ar nodarbinātību internets un ar to saistītās izmaiņas arī ietekmēs to, kā cilvēks strādā, to, kādām prasmēm viņam jābūt un pat uh, darba koncepcija vispār var mainīt. Es te domāju par savu Itāliju. Arotbiedrības ir pasūtījušas pētījums, jo tās vēlas saprast, pa kur ceļu doties. Jā, rūpniecība ir mūsu galvenā pārziņas nozara, taču mums jādomā arī par to faktu, ja mēs mainām rūpniecību, rūp, rūpniecības galvenās iezīmes, tad mēs mainīsim arī to veidu, kā cilvēki rūpniecībā tiek nodarbināti. Mums ir jāskatās mazliet uz priekšu, mēs nedrīkstam plānot kaut ko vienu, nedomājot par to, kā tas ietekmēs citu jomu. Es kā ēnu referenti ar lielu veiksmi sadarbošos ar Pitikoferu kungu, jo manai politiskajai grupai ir pavisam skaidri ieskat šai ziņā, mēs arī gribam sniegt savu ieguldījumu. ECR grupas ēnu referents referente ir Dekastījo kundze. Lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzstājušos tad mūsu kolēģi Salīnī vārdā. Viņš ir Eiropas Tautas partijas referents. Pirmkārt, rūpniecības uzņēmumā izdzīvos tikai tad, ja viņi spēs izmantot digitālās ekonomikas potenciālu. Tas nozīmē, ka tiem ir jāgūst labums no digitālās revolūcijas tehnoloģijām jābūt pieejamām katram uzņēmumam, lai kādā nozarē tas strādātu. Ir nepieciešams moderns regulējošais ietvers, lai tas veicinātu investīcijas un novatoris nevis kavētu to. Un te ir runa par eh, Eiropas pārvaldības ietvaru ir būtiski piesaistīt vairāk investīciju par samazinātām izmaksām. Un jāveido arī novatorismu klasteri. Ir jānodrošina sistēmu iekārtu savstarpējā savietojamība. Uzticēšanās un drošība arī ir būtiska digitalizācijas kontekstā. Ir jāsniedz stimuli uzņēmumu novatoriskai darbībā un jānodrošina, ka pēc iespējas vairāk cilvēku gūs no tā labumu. Nedrīkst uh, likt spieķus uh, digitālai transformācijai. Jāpanāk uh, sazobs starp, datu, starp datiem un to uh, dat, un privātuma aizsardzību. Godīga konkurence, godīgi noteikumi visiem arī jāņem vērā. Konkurences noteikumi jāveido tā, lai um, novērst iespējamos regulato, iespējamās regulat, regulējošās atšķirības un lai labumu gūtu pēc iespējas vairāki. Mums ir bijušas skaismīgas um, debatas par um, digitalizāciju. ir nepieciešams arī nodrošināt, ka cilvēkiem ir atbilstošās mm, prasmes, lai viņi varētu strādāt digitālajā e ekonomikā. Tāda bija Salīnika un komentāri. Paldies! Paldies, Pilāra! Es atvainojos, saku priekšstādātē, es nekad nebiju redzējis, ka Salīnī kungam ir blondi mati, tāpēc uzreiz nezināju, kurš uzstāsies. Tuzinovski kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšstādātājs kundze. Vēlos pateikties referentam. Jā, tā ir. Mēs jau esam tikušies. Un es tiešām augstu vērtēju viņa pieeju visam šim jautājumam. Digitalizācija ir visaptverošs temats, un tas ir saistīts ar daudziem citiem aspektiem. Arī ar rūpniecību, tāpat ar uzņēmē darbību. Un te es nerunāju tikai par Eiropu, bet vispār par pasauli. Gan Eiropu, gan citas, cita reģiona saskars ar lielām, lieliem izaicinājumiem šajā jomā. Tāpēc mums ir atbilstoši jāsagatavojas šīm izmaiņām. Tāpēc, kad mēs runājam par Eiropas konkrētu spēju, jānodrošina, ka mēs nesaskaramies ar nepatīkamu situāciju. Jo digitalizācija ir tas aspekts, kas izšķir daudzu uzņēmumu un visu pasaules ekonomisko stabilitāti. Es piekrītu komisijai, kā rūpniecības uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem ir jāgūst labums no digitalizācijas. Tāpēc mums ir šis process, tiem jāatvieglo, mums ir jāpiešķir pietiekama telpa izmaiņām. Lietu internets, trīs dimensiju drukāšana, robotika – Ko svarīgi pieminēt? Varbūt ir vērts paraudzīties, kas ir noticis sto sanāksmēs, kad notika diskusijas par digitalizācijas ietekmi uz darba tirgu, darba vidi. Te jāņem vērā izmaiņas, kas ietekmē visu Eiropas Savienību. Šie skaitļi var būt biedējoši, jo mēs redzam, ka tie ietekme būs milzīga un izmaiņas būs visaptvarošas. Šai ziņā piekrītu referentam, ka būtībā mums ir jānodrošina, ka ir saiste, sasaiste starp izglītības procesu un citām nozarēm, jo visas nozars skars milzīgas pārmaiņas. Tas uh, pieprasīs citas prasmes no mūsu jaunās paudzes. Šai paudzei būs jābūt gatavai dzīvē nākotnē, tāpēc šeit ir liela nozīme investīcijām, ar tām var atbalstīt digitālo novatorismu. Tāpēc ir būtiski ņemt vērā šo aspektu, īpaši runājot par apvārsni 2020 un citiem būtiskiem projektiem. Mēs varam ietekmēt tos mēs varam vienkāršot visu procesu. Noslēgumā vēlos pateikties referentam un ceru, ka ļoti veiksmīgi varēsim sadarboties nākotnē. Es tiešām uzskatu, ka šis dokuments, šis signāls, ko mēs nosūtām, ievērojami ietekmēs daudzas nozars un mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai iesaistīto šajā procesā. Es tiešām ceru, ka varēsim stāties izaicinājumu kopā pretī. Paldies! Grācie, grācie, kolēģi. Paldies. Tošinovska kungam. Nīvenhoizenes kundze. Cerams, ka pareizi zināju jūsu uzvārdu. Paldies, priekšēdētāji. Piekrītu lielākajai daļai no kolēģu komentāriem, jo īpaši Butikoferu kungam, kurš teica, ka mēs nedrīkstam novērstēt par zemi to, kas notiek uh, digitalizācijas jomā. Uh, Tas attiecas uz visu ekonomiku, ne tikai uz rūpniecību. Domāju, ka mēs pašlaik dzīvojam pārmaiņu laikmetā un varētu pat teikt, ka eh, mēs dzīvojam brīdī, kad mainās laikmeti. Kad gan pēdējo reizi mēs izmantojām telefonu grāmatu, kas ir drukāta uz papīra? Vakar es eh, rezervēju viesnīcu Booking eh, mājaslapā un es domāju par šīm debatēm. Pavisam vēl nesen mēs pat nevarējām iedomāties, kā eh, tas īsti notiek. Mums vajadzēja zvanīt uz visām viesnīcām, lai atrastu sev istabu. Tagad eh, um, dzīve ir pavisam mainījusies. Pašlaik, tad, kad mēs dodamies uz viesnīcu, mēs vienkārši pasaucam Uber automašīnu, mums nevajag stāvēt taksometru rindā. Šie ir piemēri tam, ka pārmaiņas ir milzīgas. Un Noteikti, ka šīs pārmaiņas nepaies garām arī rūpniecībai. Mēs jau redzam, kā tas notiek. Domāju, ka rūpniecība var daudz ko gūt no digitalizācijas. Kā jau kolēģi tikko norādīja, te ir runa par lietu internetu, par 3D drukāšanu, par lieliem lieldat, lieldatiem, par robotiku, un viss notiek vienlaicīgi. Domāju, ka mums ir jābūt optimistiem. dzīve mūsu strādniekiem būs drošāka, bīstams, netīrs darbs vairs nebūs jāveic, tāpat tas attiecas gan uz ugunsdzēšanu, gan uz uh, jebko citu. Šeit var panākt ļoti liels uzlabojumus, bet piekrītu arī kolēģu teiktajam, daži no jaunajiem darbiem vajad pieprasīs jaunas prasmes, jaunu izglītību, un mums ir jānodrošina, lai mūsu darba spēks būtu pietiekami um, elastīgs un varētu adaptēties. Mums ir jānodrošina, lai visi varētu strādāt un darboties šajā jaunajā laikmetā, tieši tāpēc prasmi darba kārtība ir ļoti nozīmīga. Publiskiem sektoram ir jāliek uzsvars ne tikai uz izglītību, ir jādomā arī par citiem priekšnosacījumiem, kas ir vajadzīgi rūpniecībai. Piemēram, kā jau kolēģi norādīja, rūpniecībai ir jābūt konkurētspējīgai arī globālā līmenī. Šī iemesla dēļ mums ir vajadzīga savienojamība, konektivitāte. To jau mēs apspriedām um, iepriekšējās debatēs, tāpēc nevēlos vairs te gari runāt. Taču nav pieminēta uh, kvantu datošana. Šodien 7,5 miljārdi cilvēku ir savstarpēji savienoti, bet Jau tagad mums ir 22 miljārdi pievienotu ierīču lietu internetam, un tas viss vēl pieaugs apmēros. Tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot šo pilno potenciālu. Mums ir vajadzīga augstāka kapacitāte apstrādē, un to mēs panāksim tikai ar kvantu datošanu. Vēl ir daudz sakāmā, bet es redzu, ka esmu jau pārsniegu sev atvēlēto laiku. Varbūt nākamreiz par to pastāstīšu. Paldies. Tagad vicepriekšēdētājs Kohličēka kungs. Paldies. Īsnībā man ir personīga pieredze Es esmu uh, strādājis šajā jomā, tāpēc arī zinu par automatizāciju, par regulāciju un tā tālāk. Viens no lielākajiem izaicinājumiem tradicionālajai rūpniecībai bija uh, pārējie no analogajām ierīcēm uz digitālajām ierīcēm. Visu signālu digitalizācija, kas ir svarīga rūpniecībā. Uh, ļauj mums apspriesties par šo tēmatu, kuru referente kungs uh, uh, mums tik skaisti izklāstīja. Protams, mēs, ja mēs izglītosim mūsu jauniešus ar analogām ierīcēm, viņi nebūs gatavi digitāliem laikmetam. Nesam pieminējuši saikni starp uh, valsts administrāciju un pašvaldību administrāciju. Šeit ir runa par transportu, par loģistiku, par gala produktu. Tam visam ir ietekme uz mūsu tīklu uh, blīvumu, vai nu te ir runa par transportu vai ceļu tīklu. Un ir pilnīgi skaidrs, kā gan valsts administrācijai, gan pašvaldībām ir um, jāiegūst un jāapkopo dati. Uh, Lai to mēs varētu izdarīt, ir vajadzīgas kopīgas normas un standārti. Par tām ir jāvienojas Eiropas Savienībā, un tas ir būtiski ne tikai rūpniecībai kā tādai, bet arī citām nozarēm. Tātad te ir runa par pamatstruktūru. Valsts administrācija, pašvaldības, bez kopīgiem standartiem datu transferam mēs nekad nevarēsim nodrošināt, ka viss kļūst eksploatējams. Mēs nedrīkstam aizmirst, kā mēs izglītosim tālākās paaudzes. Mēs arī nedrīkstam aizmirst par uh, pašlaik nodarbinātajiem. Pēdējo 40 gadu laikā esmu aktīvi strādājis, un ja es tagad pēkšņi gribētu sākt strādāt atkal stikla rūpnīcā, kur strādāju agrāk, man vajadzētu daudz ko jaunu iemācīties, man vācīties, man vajadzētu iegūt daudz jaunu prasmju. Protams, kā mana izglītība un mana pieredze man palīdzētu apstrādāt šo informāciju daudz ātrāk, bet ir daudz cilvēku, kas uh, iespējams saskarsies ar lielākām grūtībām. Tātad, ja mēs runājam par digitalizāciju, tad šeit nav runa tikai par 50 plus vecuma grupu. Te ir runa par milzīgu mūsu darbinieku daļu. Ja mēs viņus neapmācīsim, mums neizdosies viņus mm, pielāgot jaunajai videi, tas eh, noteikti kavēs MVU attīstību, un mēs nevarēsim arī pilnībā īstenot digitalizāciju. Mēs to pieredzētu tikai visa procesa sākumā un beigās. Ja runa par digitalizācijas procesa mm, priekšrocībām, tad šīs priekšrocības viņiem paies garām. Uh, šīs paudzes to vienkārši nesapratīs. Tieši tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst arī par sociālajiem aspektiem. Paldies! La parola ora al collega Tamburano, prego. Tamburano kungs. Eh, grazie, presidente, chiaramente in digital. Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka digitalizācija, rūpniecība 4.0, lietu internets un tā tālāk nozīmē, ka mēs runājam par trešo rūpniecības revolūciju. Itālijā un uh, e qui è già il presente perché ci sono aree che si. Da, arī daudzās citās valstīs uh, cilvēki saprot, ka tā nav nākotne, tā jau ir tagadne. Mēs redzam, ka dažās jomās uh, attīstība virzās uz priekšu straujiem soļiem. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir Uh, vajadzīga atbilstoša apmācība jaunajām paudzēm. Daži mācās ģeometriju skolā, izmantojot tiešsaistes rīkus un kādu programmu. Uzskatu, ka ir jādomā par jauno paudzi visur pasaulē. Runājot par novatoriskumu, jo īpaši par robotiku, uh, Šeit mums ir jāizturas piesardzīgi. Mums vajadzētu vērsties pret digitālo bezdarbu. Cilvēki jau tagad izjūt ietekmi. Mēs runājam, ka šī digitālā revolūcija rada darba vietas, bet es varu iedomāties, ka, teiksim, robotika uh, noteikti novedīs arī pie darba vietu zuduma. Tieši tāpēc mums ir jāmēģina uh, nodrošināt cilvēkiem jaunas prasmes, tā lai viņi varētu atrast jaunas darba vietas. Pretējā gadījumā tam būs ļoti smagas sociālās sekas. Saistībā ar apmācību gribētu norādīt uz uh, relokāciju. Rūpniecība 4.0 un lietu internets ir uh, izcils iespējas rūpniecībai pārvietot uh, savas novietnes, vienkārši sakarvāt somiņas un doties tālāk. Tāpēc mums ir jābūt ļoti rūpīgiem, mums ir jāpaskatās, vai ir izveidota pareizā apmācības politika. Mums ir jāvēršas pret smadzeņu noplūdi. Itālija ir viena no valstīm, kur itāļu pētnieki ir ļoti eh, produktīvi ārvalstīs, bet tas nozīmē, ka viņi izbrauc no savas valsts. Robotika, lietu internets veido jaunu industriālo revolūciju. Un iespējams, ka cilvēki ticēja, ka fosilā degviela sniegs cilvēkiem brīvību, bet tas nenotika. Es ceru, ka mums izdosies nodrošināt lielāku radošumu, un cilvēki nebūs mm, spiesti strādāt eh, garlaicīgus darbus. Mēs redzam, ka ir programmatūra un tāpat arī ir mm, mikrokomponenti un atjaunīgā enerģija, kas ir ļoti atkarīgi no ārvalstu rūpniecības. Varētu runāt vēl ilgi, bet es ceru, ka nākotnē būs man tāda iespēja. Paldies, tagad Kapelas kundze. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos izmantot šo izdevību un teikt, ka esmu mūsu politiskās grupas ānu referente par šo ziņojumu. Uzskatu, ka šis ļoti nozīmīgs ziņojums, tāda te runa par rūpniecības digitalizāciju. Šis temats ir svarīgs un tas parādījās jau iepriekšējā G20 sanāksmē. G20 vadītāji teica, ka Vajadzētu pievērst īpašu uzmanību ekonomikas digitalizācijai, kā arī rūpniecības digitalizācijai starptautiskā līmenī. Šis ziņojums tagad tiek gatavots Eiropas parlamentā, Eiropas līmenī, un tas ir ļoti svarīgs solis. Galu galā ekonomikas digitalizācija ir uh, izaugsmes dzinējspēks, no kā nevar atteikties. Te ir runa ne tikai par rūpniecības digitalizāciju, te ir runa par MBU digitalizāciju. Ir sagatavoti pētījumi, kas parāda, ka gan rūpniecībā, gan arī mazajos un vidējos uzņēmumos ar digitalizācijas palīdzību var paaugstināt produktivitāti. Un tāpat līdz ar to var sanākt daudz lielāku peļņu no kapitāla. Ir sagatavoti ļoti plaši pētījumi par rūpniecību 4.0. Un jo īpaši rūpniecības jomā uh, kapitāla peļņu var palielināt par 25%. MVU jomā šī peļņa var būt pat vēl augstāka, un tieši tāpēc vajadzētu stiprināt produktivitāti. Es strādāju arī pie ziņojuma par robotiku, un robotika arī ir ļoti svarīgs jautājums Eiropā. Es gribētu sasaistīt šos divus ziņojumus. Ņemot vērā iepriekš teikto, Un uh, tātad mēs runājām par elektronisko komunikāciju kodeksu un par konektivitāti. Uzskatu, ka tas var novest pie ļoti lielām problēmām, jo īpaši digitalizācijā. Tas var radīt infrastruktūras un regulējuma problēmas. Komisija šodien mums norādīja, ka šeit ir vajadzīgi strauji un mm, ātri soļi, lai mēs varētu risināt šīs problēmas. Tāpat arī būs jauni priekšlikumi būs jauns regulējums, kas nodrošinās vispār visaptverošu digitalizāciju. Gribētu izmantot šo izdevību, lai norādītu, ka ir ļoti svarīgi arī attīstīt infrastruktūru un investēt infrastruktūrā. Bez digitālas infrastruktūras mēs nevarēsim nodrošināt digitalizāciju, un to nevarēs garantēt jo īpaši MVU. Šī iemesla dēļ ir ļoti būtiski, lai šis ziņojums domātu par infrastruktūru un arī par jauno darba pasauli, kas noteikti radīsies rūpniecības digitalizācijas dēļ. Mums ir vajadzīga jauna izglītība, izglītības pasākumi. Iepriekšējā runātā jau par to runāja. Tātad, protams, te ir runa arī par standartizāciju. Un te ir jāstrādā ne tikai par finansēšanu, bet arī par dažādiem stimuliem. Cerams, ka šis ziņojums sniegs atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Un tagad pēdējais runātājs, pirms došu vārdu Eiropas komisijai. Herzlichen Dank, Werners kundze. Paldies, priekšādātāji! Mēs eh, šeit eh, komitejā ļoti bieži runājam par to, ka vidusšķīra ir Eiropas rūpniecības mugurkauls. Mēs eh, redzam, ka rūpniecībā 60, ir nodarbinātas 69% no Eiropas darbiniekiem. Un tāpat rūpniecība 4.0 ļaus savienot mazākus koncernus ar mazākiem un vidējiem piegādātājiem. MBU arī uh, būs spiesti vairāk uh, digitalizēt savus uh, procesus. KFV banka ir veikusi pētījumu par to, kā vidusšķīra ir gatava digitalizācijai. Augustā ir sagatavots pētījums, tas attiecas uz vāca firmām, bet es pieļauju, ka kolēģi no citām dalību valstīm atpazīs šo problēmu. Pētījumā uzņēmumiem vajadzēja uzskaitīt aspektus, kas uh, Uh, apgrūtina digitālo tehnoloģiju izmantošanu. Un šis, šis atbildes ir tāds kā uzdevuma katalogs, tātad mm, IT zināšanas, datu aizsardzība, interneta savienojumu ātrums un digitalizācijas standartu nākotne un ierobežotas finansēšanas iespējas. Tāpat ir arī citas jomas, ko politiķi nevar ietekmēt. Uh, Protams, mums ir jāveic arī savi mājas darbi. Mums ir vajadzīga digitālā um, pārklājuma nodrošināšana. Tomēr mums vajadzētu arī Eiropas līmenī noteikt uh, pamatnosacījumus, kas uh, atvieglotu vai atļautu veikt šos transformācijas procesus. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šajā ziņojumā mēs uh, parlamentā par to diskutēt un lai šajās debatēs parādītos impulsi komisijai. Mēs gribētu tātad formulēt šos pamatnosacījumus. Tas attiecas arī uz telekomunikāciju pārskatīšanu, uz brīvo datu plosmu iniciatīvu, mm, prasmju darba kārtība vai arī parlamenta iniciatīva par robotiku. Rīt mēs balsosim par ITRE atzinumu. Uh, Šajā īsajā uzskaitījumā mēs redzam, ka rūpniecības digitalizācija ir horizontāla tēma. Šī iemesla dēļ priecājos, ka mums ir šādas plašas, atklātas diskusijas un ceru, ka arī tālākā sadarbība būs laba. Grācie, Martīna. Ab... Paldies, Martīna. Mums ir divi pārstāvi no Eiropas komisijas. Vispirms Connect ģenerāldirektorāta pārstāvis Elegis Kungs. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka deputātu teiktais ļoti labi ieskicē milzīgos pārmaiņu procesus, kas notiek Eiropā, tās sabiedrībā un rūpniecībā. Uh, Tas norāda arī uz uh, izaicinājumiem. Mēs priecājamies, ka parlaments ir uzņēmies šo uzdevumu. 19. aprīlī mēs nācām klajā ar priekšlikumu par digitalizāciju, un šajā pasākuma pakotnē mēs cenšamies risināt uh, lielāko daļu no punktiem, par kuriem uh, šodien izteicās deputāti. Mēs, protams, saprotam, ka mums priekšā ir daudz izaicinājumu, bet mēs tās, uz, tos uzskatām arī par iespējām. Šajā pasākuma pakotnē ir piecas galvenās daļas, ja bloki. Sākšu ar bloku, kuru arī jūs ieskicējāt, tātad prasmju pielāgošana un darba spēka un darba vides adaptācija. Uzskatām, ka šis jautājums ir pietiekami nozīmīgs. Tas sasaistās arī ar atšķirībām, kas pastāv Eiropas Savienībā, uz kurām norādījāt jūs priekšsēdētājs kundze. Tas attiecas ne tikai uz dalību valstīm, bet arī uz reģioniem. Tāpat ir redzams, ka augsto tehnoloģiju uzņēmumiem klājas labi, Eiropā ir daži uzņēmumi, kuriem patiešām klājas labi, bet pastāv arī tātad lielas atšķirības. Ir eh, ļoti liels skaits MVU, un netehnoloģisku uzņēmumu, kuriem nākas investēt digitalizācijā, lai pielāgotos šīm pārmaiņām. Prasmes, protams, sasaistās ar izglītību, ar mūža izglītību. Uzskatām, ka pastāv iespēja ieguldīt kopīgus pūliņus Eiropā, lai mēs pielāgotu darba vīdī, darba uh, spēku un arī izglītības sistēmas mūža izglītības procesiem, tā, lai e, tas viss būtu atbilstoši digitālajiem laikmetam. Mēs nākam klajā ar ideju par plašu koalīciju starp e, visiem iesaistītiem spēlētājiem, te būtu gan runa par izglītību, par uzņēmumiem, par savienībām. Mums vajadzētu mainīt e, savu attieksmi pret izglītību un pavisam drīz mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem par šo koalīciju. Mūsu mērķis ir pārdomāt eh, visus aspektus, kas saistās ar darba spēku, un tāpat arī mēs vēlētos nākt klajā ar konkrētām darbībām. Tātad prasmes šis jautājums ir aptverts mūsu paziņojumā. Tāpat mēs runājām arī par citu aspektu, tas saistās ar uzticēšanos un uzticēšanos tiesisko vidi, kas ļautu šo uzticēšanos vairot. Šeit ir divi būtiski jautājumi, kas rūpniecībai šķiet svarīgi. Tātad ir runa par datiem, kā izmantot datus. Tika pieminēta arī brīvā datu plūsma. Šīs paziņojums arī pavisam drīz tiks publiskots. Mēs strādājam tātad pie datu eksploatācijas, ko tas nozīmē rūpniecībai. Tātad te ir runa par anonimizētiem datiem. Tas nesaistās ar personas datu aizsardzību. Šis jautājums te izskatīts citur. Tātad te ir runa par to, ko rūpniecība var darīt ar datiem un kā mēs varam uzticēties eh, šim darbam. Nākamais jautājums, kas ir saistīts ar uzticēšanos, kur ir arī būtiska valsts sektora iesaiste, te ir runa par atbildīgumu, te ir runa par lielāku robotizāciju, kas parādās um, um, dažādās produktu jomās. Tātad te ir runa par atbildīgumu uzsvēršanu. Tāpat arī um, parlamenta darbs pie robotikas jautājumiem um, ir ļoti būtisks. Šie ir divi, trīs svarīgākie elementi uh, regulējuma adaptācijā. Uzskatām, ka tie ir būtiskākie šajā pakotnē, un tos jūs esat uzsvēruši arī citos ziņojumos. Trešā daļa, kas arī ir ļoti svarīga, tā ir novatoriskuma daļa. Mums ir jānodrošina, lai novatoriskums aptvērtu um, visas nozares Eiropā. Tas ir mūsu galvenais mērķis komisijā. Mūsu mērķis ir panākt, lai katra rūpniecības nozare, vai te runa par MVU, par tehnoloģiskiem, netehnoloģiskiem uzņēmiem, lai tie visi varētu radīt augstvērtīgus produktus lai tie varētu uzlabot pakalpojumus, nodrošināt resursu efektivitāti, un lai tie varētu arī pielāgoties jaunajiem uzņēmējdarbības modeļiem, ko nodrošina digitalizācija. Šī daļa ir tā saucamā novatoriskuma daļa, un tai ir divi elementi. Pirmais, mēs gribam nodrošināt, lai būtu pieejams tehnoloģijas visur Eiropā. Uh, lai tas būtu tādā sasniedzamā attālumā jebkuram uzņēmumam. Tam ir paredzētas investīcijas kompetenču centru izveide, kur dalību valstiem un reģioniem vajadzētu veikt lielāko daļu darba. Mēs arī ceram, ka eh, mēs varēsim iegūt līdzekļus no 2020 eh, programmas, tā lai mēs varētu savienot šos centrus. Galvenais jautājums, kas eh, uztrauc rūpniecību un kāpēc viņi nevēlas iesaistīties, ir tas, ka ir mm, jānodrošina testēšana, eksperimentēšana pirms reālā darba. Šeit tātad mēs gribētu nodrošināt eh, šādas testēšanas iespējas, ko varētu izmantot MPU, vidēja liela, lieluma uzņēmumi Eiropā. Tātad tā ir viena daļa no novatoriskuma bloka. Otrā daļa arī tika pieminēti iepriekš, kā nodrošināt līderību Eiropā. Tātad ir runa par svarīgākām um, digitālās vērtības ķēdes daļām. Ir jānodrošina, lai Eiropa varētu radīt augstvērtīgākus produktus un procesus, balstoties uz um, pieejamajām tehnoloģijām. Te ir jānodrošina, lai mēs mētiecīgi rīkotos, uh, lai būtu gan pētniecība, gan arī lielapmāra iesaiste. Te ir un arī par tehnoloģiju attīstību, par automotīvās nozares attīstību. Te, piemēram, par autonomo braukšanu, par 5G telekomunikāciju tīkliem, par mm, datošanas uh, iespējām. Tātad mēs esam identificējuši galvenās jomas, kur mūsuprāt līderība ir vajadzīga. Mēs vēlamies mērtiecīgi ieguldīt savus centienus gan Eiropā, gan arī publiskajās un part privātajās partnerībās. Piektais bloks, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs, ir tas, ko jūs pieminējāt par digitālo industriju. Tātad te ir runa par to, lai mēs nodrošinātu, ka visas dalībvalstis varētu nākt klajā ar savām iniciatīvām. Šodien 11 dalībvalstis ir sagatavojuši šīs iniciatīvas. Mēs vēlamies nodrošināt, lai šīs iniciatīvas aptvertu visas dalībvalstis. Esam sagatavojuši struktūru šo iniciatīvu koordinācijai. Tieši to esam sagatavojuši, un es ceru, ka parlamenta ziņojums bagātinās mūsu darbu. Grācie, grācie. E, eh, devo dire per preci... Liels paldies jums! Lai varbūt noskaidrotu dažas lietas, es gribētu teikt, ka Kelija Ranskungs pašlaik uzstājās. Paldies! Un es lūgtu nākamo runātā izteikties koncentrētāk. Ekranas Mansīlas kundze no DG Crow, jo mums būs vēl iespējas to apspriest šajā komitejā. Uh, Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! No rūpniecības viedokļa Eiropa ir līderi pozīcijās jau eh, daudzos pakalpojumu un ražošanas sektoros, eh, gan veselības aprūpē, gan autobūvē, gan robotikā, gan citur. Taču mums ir nepieciešamas investīcijas un inovācija, un šī pakotne, kas tika pieņemta aprīlī, ir ārkārtīgi svarīgs eh, papildinājums mūsu uh, vienotā uh, tirgus. Uh, pakotnei. Viena no svarīgākajām lietām ir uh, konverģence ar citām tehnoloģijām, lai varētu veidot inovatīvus biznesa modeļus. Un šī konverģence veidos jaunas biznesa modeļus un stimulēs mūsu konkurētspēju starptautiskā jomā. Šī digitālā transformācija, ko daudz minēja, uh, Uh, ir ietekmējusi visas nozares, gan veselības aprūpu, gan transportu, gan banku sektoru, gan autobūvu, automotīvo e, industriju un tā tālāk. Es vēlētos teikt dažus vārdus e, par uh, e, ICT standartizācijas pakotni, ko daudz no jums jau minēja. Visas uh, rūpniecības nozares faktiski ir atkarīgas no šīs digitālās nozares, kas mainās arvien ātrāk. Un robežas starp eh, IKT un eh, attiecīgajām nozarēm arvien vairāk un vairāk saplūst. Un tādēļ standartizācija komunikācijā ir uh, sadarbspējas nodrošināšana, uh, lai varētu darbus nākotnē sapludināt, apvienot Un uh, vispirms ir eh, jāprioritizē piecas tehnoloģijas, kas ir eh, viss um, svarīgākās - 5G, mākoņu datošana, kiberdrošība, uh, lietu internets un tā tālāk. Tur mums ir nepieciešams rīkoties visātrāk un rīcība var stimulēt digitalizāciju un nekavējoties ietekmēt Eiropas konkurētspēju e-veselībā. Uh, viedās transporta sistēmās un uh, automatiskās automašīnās, viedās, uh, viedos mājokļos uh, un tā tālāk. Un mēs piedāvājam augsta līmeņa procesu, lai uzraudzītu šīs prioritātes, lai tās tiešām kalpot savam mērķim. Un tas tiks darīts izmantojot Eiropas standartizācijas sistēmas instrumentus un uh, Uh, iesaistot daudzas interesētās iesaistītās puses, kas strādā pie Eiropas Savienības standartizācijas. Un mēs jūs, protams, impro, informēsim jūs par progresu, iesaistīsim uh, attiecīgās interesētās puses visā šajā procesā. Paldies! La parola brevemente al collega Butiko. Liels paldies, Butikofer kungs, jums vārds. Es zinu, ka jums jāsteidz uz lidmašīnu, bet lūdzu. paldies, cienījamie kolēģi, par jūsu uh, pienesumu. Es tiešām gaidu sadarbību ar jums pie ziņojuma un paldies komisijai par to, ka tā uh, uzskaitīja to, ko mēs jau zinājam. Uh, liels paldies visiem un nodošu. Uh, priekšsēdētāja grožas Būzeka kungam, kurš turpinās tālāk vadīt sanāksmi. Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, labrīt, kolēģi. Mums jāizskata tālāk nākošais darba kārtības punkts, un tas ir eh, darba kārtības punkts numur 5 Kopuzņēmuma novatoriski zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošana, programmas apvārsnes 2020 eh, īstenošanas pāraugs. Tā būs prezentācija, ko sniegs kopuzņēmuma IMI izpildirektors Pjērs Mulienkungs. Ja es drīkstu, varbūt teikt dažus ievadvārdus. Kā atbildīgā komiteja, mm, Kā atbildīgai komitejai mūs regulāri ir jāizvērtē programmas, kas eh, tiek realizētas lai novērtētu, vai nav nepieciešamas eh, kādas budžeta izmaiņas vai programmas izmaiņas. Un no šāda viedokļa šādas prezentācijas ļoti svarīgas. IMI ir eh, viens no viena no publiskām uh, privātām partnerībām, eh, kas tiek realizēta uh, apvārsnes 2020 ietvaros saskaņā ar 186. pantu. Un uh, Tas tika izveidots 2014. gadā, projekts tika izveidots 2014. gadā, faktiski pašās iepriekšējās pilnvaru termiņa uh, beigās. Un tagad es gribētu lūgt ģenerāldirektoru kungu dažos vārdos prezentēt eh, šos te pirmsākums. Šī faktiski ir lielākā uh, privātā publiskā partnerība šajā jomā. Um, Daži cipari, kas to raksturo par jūsu, kas raksturo jūsu vai drīzāk mūsu kopēju iniciatīvu. Tātad došu jums vārdu. Paldies, Buzekungs. Cienie parlamenta eh, deputāti, paldies, ka ļaujat man uh, iepazīstināt jūs ar to, cik tālu esam tikuši. Uh, um, mūsu novatorisko zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanā, un es jums pastāstīšu, cik tālu esam tikuši. Neliels atgādinājums. Šī ir ļoti apjomīga iniciatīva ar pieciem miljārdiem lielu budžetu. Tā ir partnerības starp Eiropas komisiju un uh, farmaceļiskās industrijas federāciju un farma industrija, eh, kas neseņēma Eiropas Savienības finansējumu, bet eh, tā ir tā tāda publiskā sektora partnere privātajā eh, telpā. Kāpēc mums bija nepieciešams veidot iemī izstrādājot uh, zāles? Process ir ārkārtīgi garš, riskants, ilgu laiku aizņēma, maksā dārgi. Uh, bioloģiskie mehānismi, kas ir pamatā slimnīcai, slimībai, ir eh, tātad pamatā Bet gal galā tas viss ietekmē ne tikai mūsu izpratni un zināšanas par attiecīgo saslimšanu, bet palīdz mūs eh, veidot arī eh, klīniskos izmēģinājumus un pēc tam darīt pieejamus arī citiem eh, mūsu novatoriskos atklājumus. Līdz šim pasaulē ir bijis daudz labu pētījumu par daudzām no šīm saslimšanām, bet mums. Uh, trūkst pietiekami daudz jaunu antibiotiku, lai cīnītos, piemēram, ar uh, anti, um, tātad uh, mikrobiālo rezistenci, mums nav pietiekoši labu zāļu uh, diabēta ārstēšanai un tam līdzīgi. Un tā tad ir uh, pie kā strādāt uh, inovācijas jomā, un mēs tā tad nosakām potenciālo diagnostiku, aplūkojam inovatīvo produktu drošību un drošumu, eh, un cerams, ka varēsim arī adaptēt eh, procesus, lai padarītu to visu efektīvāku. Finansējot šos projektus, mēs veidojam jauna veida ekosistēmu, eh, tādu publisku privātu ekosistēmu. Vairāk kā 9000 pētnieki ir iesaistījušies 900 akadēmisko uh, grupu, 200, pār par 200 SMI pacientu grupas, uh, kas ir ļoti svarīgi. Un tā tad viss tas kopā veido šo ļoti dzīvīgo ekosistēmu. Iemī uh, budžetu mēs esam ieguldījuši visā šajā šeit. Jūs redzat diagrammu, kurā parādās kā ir sadalīts finansējums IMI 2 eh, eh, pa saslimšanu jomām un eh, infekcijas slimībām ir veltīta diezgan liela daļa. Uh, Un nu, tas ir daļai arī saistīts ar a, mikrobiālo rezistenci, a, kas izplatās, vis, diemžēl, visā pasaulē. Un tad daži piemēri no mūsu a, padarītā darba, tātad mikrobiālā rezistence, bija bakteriālā rezistence. Nesen tika publicēts Nīls ziņojums, un mēs dažādos līmeņos pētam šo problēmu. Pirmais ir ļoti fundamentāls pētījums, kā jūs varat panākt, eh, ka jaunais medikaments iekļūst un ietekmē, iekļūst tajās baktērijās, ko jūs gribat ietekmēt. Tālāk, kā eh, sākt klīnisko, klīniskās pārbaudas jaunajām zālēm. Tur ja mēs iesaistam daudzus eh, MVU. Šis te klīnisko pārbaužu process ir ārkārtīgi eh, garš, darbietilpīgs, ir vajadzīgi plaši izvērst MVU tīkli visā Eiropas Savienībā. Tālāk jaunu biznesa modeļu veidošana, lai stimulētu industriju arī e, investēt šajā jomā, kas ir ārkārtīgi izaicinājumiem pilna. Nākošais - Alzheimera uh, slimība un demence. Uh, nu, 50 miljoni cilvēku cieš no šīm saslimšanām, un ņemot vērā, ka iedzīvotāji ir vien vairāk novecojis kopumā, šīs uh, saslimšanas kļūst dominējošas mūsu sabiedrībā vecākajiem ļaudīm. Un mēs ne tikai pētām eh, riska faktors, kas rada eh, vecuma demenci, mēs cenšamies arī uh, veidot klīniskas uh, tātad potenciāli riskam pakļauto pacientu grupas, uh, kas varētu novērst šos riskus. Un vēlamies attīstīt jaunas tehnoloģijas, kas ir saistītas ar magnetisko rezonanci un citiem pasākumiem. Uh, Un eh, Maragala kungs 18. novembrī uh, uzņems eh, īpašu pasākumu, ko esam nu, organizējuši IMI mm, par Alzheimeru, un um, mums būs arī pasākumi, kas būs velsti, veltīti vispār smadzeņu, cilvēku smadzeņu problēmām, kur mēs varam iepazīstināt visus interesantus ar jaunākiem pētījumiem Alzheimer uh, ārstēšanas jomām. Tālāk eh, zāļu nekaitīgums, tas ir ārkārtīgi um, svarīgs. Um, tas ir saistīts ar cīņu pret blaknēm, pret uh, nāves gadījumu novēršanu, un mums procesā jau pietiekuši agrīni ir jāsaprot, kādā veidā mēs varam vieglāk un vienkāršāk uh, prognozēt molekulu iespējamo uh, toksicitāti pirms tās uh, iekļūst cilvēku organismā, un tādēļ mēs veidojam ītoks. Mm, e uh, šeit vairākas kompānijas strādā, e, š, mm, apvienojot ietoks datu bāzi. E, tas ir viens no lielākiem datu produktu, projektiem. Tas nebūtu iespējams bez tādas struktūras kā iemī, jo tā pieno visus, gan no privāta sektora, gan no uh, publiskā sektora, un jūs varat eh, šeit ievadīt eh, attiecīgi eh, jūsu jauno zāļu komponentu šajā datubāzē un pārbaudīt to iespējamo toksiskumu. Un tas arī ļauj samazināt dzīvnieku izmantošanu eksperimentos ar medikamentiem. Uh, Un visbeidzot, mums ir arī daži ļoti uh, plaši projekti, gan pašā aizsākumā, tātad uh, izstrādājot uh, medikamentus, mm, un pirms desmit gadiem uh, faktiski šī te sastāvdaļu ap, kolekcija būtu eh, nu, vislielākais noslēpums. Šobrīd septiņas kompānijas to visu apvieno zinātnieku eh, sastāvdaļu eh, biblioteku un iespējams, ka tā ir visaugstākās kvalitātes šāda veida digitāla biblioteka. Uh, un eh, līdz ar to ir iespējams eh, tātad salīdzināt savu mērķa produktu, eh, salīdzinot ar šiem te at, nu, at šiem atsevišķiem sastāvdaļām. Un šis tiešām ir ļāvis mums ļoti tālu pavirzīties uz priekšu jau medikamentu ražošanā, izņemot patentus un tā tālāk. Mēs ne tikai radām pē, ekscelences pētījumos mēs esam ietekmējuši arī vienādojuma regulējošo daļu un biznesa daļu. Daudz no mūsu projektiem ir, piemēram, par biotirgiem, kas pašlaik ir pārbaudas fāzē, ko pārbauda Eiropas zāļu aģentūra, un mēs cenšamies iesaistīt visu šo spēlētājs jau no paša sākuma. Uh, un iesaistot ne tikai likumdevējs, bet eh, arī veselības ekonomistus, pacientus, visus tos, kas var palīdzēt eh, mūsu visu šo procesu eh, precīzāk sakārtot. Un uh, sustainability, ilgspējība, protams, ir nu, uh, tāds atslēgas vārds šobrīd, kas ir mod, modas vārds, un faktiski ir svarīgi, kā mēs varam saglabāt visus šos te datu kopumus, un uh, tas šobrīd tiek finansēts no farmaceitiskā sektora puses, jo viņi saprot, cik ļoti ilgi ir saglabāt uh, visus šos aktīvus, visu to, ko esam iegūši uh, IMI projekts. Uh, nu, gaitā. Mēs koncentrējamies arī uh, lielā mērā uz sadarbību ar pacientiem, pacientu grupu. Uh, piemēram, uh, Bērnu uh, diabēta asociācija ir viens no uh, partneriem IMI un mums ir apmācība programmas pacientiem, ko mēs izstrādājam, mums ir pacienti, ko mēs iesaistām mūsu projektā tieši. Nu, es esmu pārsniedzis man runāšanā atvērēto laiku, bet lūdzu, ejiet mūsu uh, websaitā, tur ir daudz informācijas par visiem mūsu projektiem, un paldies par uzmanību, un pēdējais slaids var būt ar dažiem cipariem. Liels paldies, izpildirektora kungs! un Graustetes kundze vēlas eh, komentēt vai uzdot kādu jautājumu. Lielas paldies! Vispirms vēlos pateikties mm, izpilddirektoram par viņa klātbūtni un apsveikt viņu par lieliski paveikto darbu, ko viņš ir paveicis IMI vadībā ar IMI kā vadītājs. Kaut arī jūsu uzstāšanās ir pavisam īsa, ļoti labi jūs atainojat imīnu nozīmi, un tomēr nav jau viegli pārliecināt. Es esmu strādājis kā referenti īmi radīšanai, un arī pēc tam mans grupas īmi divi referenti, un es ļoti labi zinu, kāda kritika šādos gadījumos izskan. Tās manā skatījumā šī kritika ir pilnīgi nepamatoti, un uh, bieži vien tā tiek vērsta pret valsts un privātā sektora sadarbību, partnerību. Jā, šāds šāda partnerība bieži vien vispār izraisa kritiku. Un te es eh, pilnīgi pretēji saku, ka te ir runa par būtisku institūtu. Eiropas Savienība šādi nosūta spēcīgu signālu eh, novatorisma virzienā medicīnas nozare. Un eh, Endri komiteja šorīt arī bija runa par pacientu piekļuvi novatoriskiem risinājumiem. Klausoties kolēģos es saprotu, cik daudz ir jānodarbojas ar izglītojošo darbu, lai skaidrotu, cik lielā mērā mūsu atbalsts novatorismu medicīnas jomā ir svarīgs. Tātad tiešām apsveicu jūs ar to, ko paveicāt īmi ietveros, pateicoties apvāršņa 2020 iniciatīvai novatoriskiem medikamentiem. Eiropa ir nosūtīs spēcīgu vēstījumu un nemaz tik bieži negatās, ka mēs varam nosūtīt pozitīvu vēstījumu par to, ka Eiropas Savienība ir paveikusi. Un esmu priecīga, ka šodien varu sacīt, ka mēs varam mobilizēt finanšu līdzekļus, lai veidot tādas eh, sinerģijas, kas tiešām nāk par labu. IMI ir ļoti labs pieraugs. Ir divi pētījumi, kurus jūs pieminējat, tas arī ir divi prioritēši ietvaros, tas man īpaši interesē. Pirmkārt, pētniecība pret demenci, par demenci vai Alzheimer slimību, viss, kas attiec uz neiroģeneratīvajām slimībām. Un tad arī viss tas, kas attiec uz uh, antibiotiku. Uh, ant, um, antibakteriālo rezistenci, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, medicīnas progresam šodien. Es gribu, man ir viens jautājums, vai šie divi temati - Alzheimer slimība un antibakteriālā rezistence eh, ir pasnieguši, ir vainagojušies ar kādiem panākumiem. Jums jau ir kādi rezultāti, par kuriem jūs varētu pastāstīt. Paldies. Lielas paldies, Paha kungs. Lūdzam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Labrīt, priekšstādātāja kungs. Izpildirektora kungs, kolēģi. Izpildīgatoru kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Man ļoti interesē IMI iniciatīva, jo es esmu loceklis arī budžeta kontrolas komitejā. Es esmu referents eh, visiem kopužņēmumiem 2015. gadā. Esmu gandarīts par šīs iniciatīvas rezultātiem, kas panākt pēdējo mēnešu un gadu laikā. Es tos uzskatu par ļoti pozitīviem, īpaši tad, kad ir runa par apvāršņa 2020 īstenošanu. Mm, esmu priecīgs par to, ka kopušņēmums ņem vērā arī mūsu rekomendācijas attiecībā uz uh, kopīgo projektu pārvaldības kļūdas rādītāju. Sociāla ekonomiskais sociāla-ekonomiskā ietekme arī bija analīzes sastāvdaļa. Vēlos uzdot divus jautājumus. Kas ir lielākā pievienotā vērtība jūsu skatījumā tādu projektu atbalstam, kas nav vērsti uz preklīniskiem vai pamatpētījumiem, piemēram, apmācības vai farmatrēni vai save mārketinga projekti. Ko jūs domājat par tiem? Pēdējo dažu gadu laikā mazie vidējie uzņēmumi vairāk tika iesaistīti jūsu darbībā. 2015. gadā labumu guvēji bija 16% mazie vidēji uzņēmumi. Un Eiropas parlaments interesējas par MVI iesaisti jūsu darbībā. Taču šis īpatsvars 16% nav pieaudzis. Ko jūs esat domājuši darīt šai ziņā? Ko jūs uzskatāt par galveniem šķēršļiem, kāpēc MVI neiesaistās. Mūdešs kundze, lūdzu. Paldies! Es pirms vēlos paturpināt komentārus, kas šeit jau izskanēja par IMI sasniegumiem līdz šim un par gaidām attiecībā uz tālākiem sasniegumiem, kam būs liela nozīme. Es domāju, mēs visi esam atbildīgi par labāku komunicējuši ar mūsu pilsoņiem, skaidrot viņiem, kas reāli notiek, vai ir runa par Alzheimer's slimības medikamentiem vai diabētu visiem vai visādām citām slībām, no kurām cilvēki var, ar kurām cilvēki varētu slimot, un tātad no jūsu darba viņi gūt labu. Un runājot par valsts un privāto partnerību, jūsu gadījumā jūs esat atrisinājuši uh, trūkumus, un uh, līdz ar to ir liela pievienotā vērtība medicīnas jomā. Mans jautājums būtu tāds. Es zinu, ka manā reģionā apvienotā karalistē ir universitātes, kas ir cieši iesaistījušās imī darbā, un es zinu, ka tāpat ir ar medicīnas uh, labdarības organizācijām un citām pētnieciskām organizācijām. Šis ieguldījums ir milzīgs, iesaisti ir nozīmīgi. Tad es gribētu jums uzdot jautājumu. Atskatoties pagātnē, ko apvienotās karalistes pētnieki, zinātnieki sniedz jums, kāds ir viņa ieguldījums? Paldies! Zoriņo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es no savas puses vēlos pateikties izpildirektoru kungam par viņa prezentāciju. Ar prieku apsveicu viņu ar panākumiem IMI darbā. Protams, piekļuve medikamentiem ir būtiska. Mums jārod jauni risinājumi jaunajiem izaicinājumiem veselības jomā, Tas paredz izstrādāt jaunu partnerību un, protams, ir problēma anti, antibakteriālā rezistence. Partnerība apvārs 2020 ir svarīgi faktori, kas ļauj nodrošināt, ka Eiropas finansējums nonāk līdz mūsu pilsoņiem, kad cilvēki reāli gūt labumu no šī finansējuma izmantošanas. Un no tā izriet mans jautājums. Nu, varbūt varētu otrādi sacīt, kad šīs, šī temati tiek uh, apspriest, piemēram, manā valstī, kad ir runa par novatoriskiem medikamentiem, cilvēkiem rodas jautājums par cenām. Kā tas ietekmēs cenas? Vai novatoriskie medikamenti nebūs ar tādām sanām kā nacionālās uh, veselības aprūpas sistēmas vienkārši uzsprāgs, vai arī tad uh, netik modernas zāles vairs nebūs pieejamas. Līdz ar to uh, labumu guvēju skaits patiesībā samazināsies. Tātad kāds būs, kāda būs galīgā ietekme un kā, kā tiks noteikta cena tirgu? Količēka kungs, paldies priekšsēdētāji. Man ir daži īsi jautājumi. Mēlien kungs pieminēja veiksmīgas panā liels panākumus. Daudziem cilvēkiem rodas jautājums, kam vajadzīga Eiropas Savienība. Lūk, atbildi un īpaši šajā jomā, kas ir tik svarīga. Mans jautājums ir tās, bez Alzheimer slimības, kur veikt pētījums eh, nebūtu nav viegli, un es to ļoti labi zinu, tāpēc, ka es pats eh, sponsorēju nelielu progresu, un es zinu, ka tur vēl ļoti daudz kā darāmā. Antibakteriālā rezistence arī ir problēma, problemātiska, tur ir vēl daudz darāmā. Man rodas jautājums, kad jūs iesaistāties uh, robotikā, daudzi cilvēki zaudē darbu robotikas dēļ, un tā ir ļoti ietekmīga joma tagad. Vēzis. Ir daudz vēža tipu, piemēram, ir dzemdes vēzis, tas tiek uh, pētīts, taču vēl ir tik daudz nezināmā vēža jomā un arī citā jomā, kas nāk prātā, proti ortopēdiskās protēzes, mēs zinām, ka gūžas protēze jau ir diezgan labā līmenī. Es gribētu zināt, vēl, vēl kaut kāda cita pētījuma notiek šajā jomā. Lūdzu, izpildu direktora kungs, vārds jums. Paldies! Mm, Augst vērtēju jūs lieliskos jautājumus, uz kuriem atbildējuši par katru atsevišķu krustēters kundze. Paldies par jūsu sacīto. Es uzskatu, ka MR kontekstā lielākā lieta, ko mēs varam panākt, ir aicināt mazos vidies uzņēmumus sēsties pie sarunu galda ar ļoti pieredzējušu ekspertu paneli, lai sniegtu viņam informāciju, padomu par to, kā tālāk virzīt molekulas vai nē, un šiem cilvēkiem ir liela pieredzēme ar jomā. Un viņi ļoti labprāt dalīsies ar savu informāciju un tad sniegs vadību maziem vidiem uzņēmumiem. Vēl otra lieta, kāpēc pieminējumi ir, ir vajadzīgs ne tikai Eiropas tīkls, bet arī globāls tīkls. Tas ir viens no tiem projektiem, kuri liela nozīme startautiskajai dimensijai. Ir daudz projektu, kas notiek ASV un citur. Mums ir jāsavēl punktiņu kopā Un jāsaprot, ka tā ir ne tikai Eiropas problēma, bet visas pasaules problēma. Šīs ir divas lietas, ko var atbildēt šai sakarā. Pievēršoties Alzheimer slimībam, divas lietas, ko pieminēšu. Mēs daudz darām, lai saprastu, kādi ir Alzheimer slimības apakšstipi, jo šī slimība nav kaut kas viens, tur ir daudz visādu Eh, paveidu, un būs interesanti redzēt, kā tas eh, ietekmēs mūsu darbu, jo eh, šie dažādie līmeņi arī noteiks dažādās intervences, kas būs iespējams. Un ar raksturīgiem slimniekiem mēs varēsim virzīties tālāk jau no pašas slimības sākums bijis. socioekonomiskā ietekme, Pohes kundze. Un apmācība jautājums un mazovidēju uzņēmumu temats. Jums ir taisnība. Apmācība jautājums uh, novatoriskās medicīnas jomā ir pilnīgi absolūti nepieciešama. Un te nav runa tikai par veselības eh, aprūpas jomā strādājošo apmācību, bet mums ir jāapmāca arī pacienti, jo pacientu balss kļūst ar vien dzirdamāka, un viena no projekta sastāvdaļām ir vairāki apmācību moduļi, kas ir izveidoti, tātad apmācībām ir milzīga nozīme. Mazie vidēji uzņēmumi, jums ir taisnība, to iesaiste īpaši IMI pirmajā posmā bija svarīgi 16%, IMI divi posmā nedaudz mazāk, piši iesaist 12%. Mums ļoti interesē, kas ir tie problemātiskie jautājumi. Mēs vēlamies sasniegt mazos vidējos uzņēmumus, lai panāktu, ka tie iesaistās vairāk, lai saprastu mūsu intelektuālā īpašuma ietvaru. Nu, patiesībā tas nav tik ļoti sarežģīti, kaut arī dažkārt cilvēks sabīstas. Uh, daži mazie video uzņēmumi nevēlas, tā sakot, ieniet šajos lielajos konsorcijos, tad mums ir jāizmanto viss mehānisms, kas ir mūsu rīcībā, lai sasniegtu mazos vidējos uzņēmumus, un tā mēs arī rīkojamies. Mūdī kundze. Jūsu jautājums, protams, mums ir ļoti svarīgs. Jā, apvienotā karalīste ir pirmais lielākais labumguvējs imi sarakstā. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ko apvienotās karalists universitātes uzņēmumi, pacientu grupas ir paveikuši. Jums apvienotā karalistē ir ļoti aktīvas, tāds kā nobriedušas pacientu organizācijas. Apvienotā karalista mums ir ļoti svarīga, un mēs ceram, ka radīsim iespēju to tā arī saglabāt. Mūsu vēstījums tagad ir um, situācija tāda pat kā agrāk, cilvēkiem apvienotā karalistē ar vienu ir jāiesaistās imi darbībā un jā, jāpiesakās. Bija arī jā, Zoriņo kunga jautājums par cēnu aspektu. Protams, šī ļoti sarežģīta strīdīga joma medikamentu cenu noteikšana, kā zināt, nav Eiropas Savienības pārziņā, bet tas ir dalībvalstu kompetencē. Šādā kontekstā notiek sarunas. Jā, mēs imi ietvaros mēģinām pētniecības un attīstības novatorismu procesu padarīt efektīvāku, un mēs ceram, ka tas ļaus izstrādāt medikaments par pieejamāku cenu ja visas personalizētās medicīnas koncepcijas stratifikācija pamatojas uz to ideju, ka mēs spēsim sniegt mērtiecīgākus uh, ārstēšanās metodas un medikamentus pacientiem, kas tas vajadzīgs konkrētā brīdī, tad tas nedarbosies tad, ja veselības aprūpas sistēma šos medikamentus nevarēs, nevarēs atļauties. Tāpēc mūsu darbs, mūsu intervence ir jau pašos iesākumos nodrošināt visu šī procesa efektivitāti. Šodien šis process ir neefektīvs daudz apsvērumu dēļ. Un tad vēl bija vairāki jautājumi par slimībām mēs, protams, lielā mērā strādājam ar vēzi, bet eh, ar to strādāsim vēl jau vairāk, jo šogad ir izstrādāta strateģiska pārvaldības grupa īmi, kas koncentrējas tikai uz vēzi. Tas ir jaunums. Tā kā uzņēmumi tagad ir apjautuši, ka viņi var daudz iegūt strādājot kopā pie šīs slimības. Mūs ļoti interesē robotika viens no projektiem, par kuru stāstīju Eiropas uh, vadošajā uh, ražotnē, bija Nīderlandē saistīts tieši ar robotikas struktūru. Un patiesībā šis projekts ir palielinājis nodarbinātību un uh, ir izveidotas uh, vērtīgas jaunas darba vietas Nīderlandē šajā jomā. Mūs mazāk interesē ortopēdiskie um, ortopēdiskās protēzes, taču mēs vairāk runāsim par eh, šūnu terapiju, modernizēto terapiju. Tas būs īpaši svarīgi tiem cilvēkiem, kam ir eh, reta slimība sākuma stadija. Un tad pēc tam to varēs piemērot ar daudzām citām slimībām. Es domāju, ka es esmu līdz ar to atbildējis visiem jautājumiem. Paldies. Course, question was, uh... Jā, protams. Mēs, protams, gribam zināt, kāds ir sabiedrības viedoklis. Mēs gribam zināt, kāpēc īmija un arī citi kop uzņēmumi ir tik svarīgi, izmantojot eh, apvārsni 2020. Mēs eh, to rūpīgi pētām, un te ir runa par papildināmību. Tātad, kas tieši ir pieejams šajos imī projektos, bet kas nebūtu bijuši iespējami bez IMI. Varbūt to visu varētu organizēt parastajā sadarbības garā. Tas bija daudzu uh, kolēģu galvenais jautājums. Mēs gribam zināt, kā tieši skaidrot mūsu pilsoņiem, kāpēc šī iniciatīva ir tik lieliska. Šķiet, ka mēs tai ticam. Es zinu. Tātad ir trīs lietas. Pirmkārtām Tā ir iniciatīva, kuru pirmo reizi rūpniecības partneri sadarbojas savā starpā. Tātad te ir runa par farmaceitijas industriju, kas ir ļoti konkurētspējīga. Un pašlaik mēs redzam 7, 8, 9 uzņēmumus, kas sanāk kopā un nolēma to darīt. Viņi pastāsta, kāda ir izaicinājumi, un šos izaicinājumus vajag risināt. Tātad te ir runa par akadēmisko partneru un MBU radošumu. Visiem kopā viņiem vajag šos izaicinājumus risināt. Un trešais, kas ir unikāli, mēs varam rīkoties a, lielā mērogā, tāpēc, ka a, tiek apkopoti lieli resursi no Eiropas komisijas un no uzņēmumiem. Daži kolēģi ASV un Āzijā īsnībā apskauž uh, mūsu mērogus. Paldies! Domāju, ka mums tagad pietiek ar šo atbildi un varam vērsties pie pilsoņiem un apspriesties par šo projektu un arī par visiem pārējiem kopējiem projektiem, jo tas ir tāds, uh, tāds uh, kopīgs noteikums. Lielas paldies, draugi! Tagad pēdējais punkts darba kārtībā. Šī rīta sanāksmē. Sestais darba kārtības punkts un pašreizējie trilogi. Mums ir viens ļoti svarīgs trilogs - energoefektivitātes marķējums. Beigās varbūt tas nemaz nebūs tik vienkārši, kā mums sākumā likās. Tāpēc būtu svarīgi uzklausīt mūsu referentu Dario Tamburāno kungu no FDD. Lūdzu, jums vārds. Pavisam īsi. Te ir runa par priekšlikumu regulai, lai pārskatītu energoefektivitātes smarķējuma kritērijus. Tie ir aptverti dažādi mm, ražojumi - veļas mašīnas, traukmaskāmas mašīnas, boileri, apsildes ierīces un citi profesionāli ražojumi. Kā jūs zināt, un iespējams, ka jūs arī atcerēsieties no citiem tiesību aktiem, tad, kad mēs balsojām par Eiropas parlamenta pozīciju, uh, vairākums bija visnotaļ apmierinošs, un trilogi pašlaik notiek. Mēs ceram, ka varēsim to visu pabeigt trīs sanāksmu laikā. Mēs cerējām, bet nu tā nenotika. Ir bijušas problēmas ar pašiem mm, pāntiem, un arī ir institucionālas problēmas, kas neatiecas tieši uz šo dokumentu. Tātad te ir runa par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Pagājušā gada decembrī padomē pieņēma pozīciju attiecībā uz šo failu. Te ir runa par īstenošanas aktiem, taču parlaments vēlas deleģētos aktus, tas ir iekļauts mūsu pozīcijā. Tika panākta starp iestāžu vienošanās pagājušajā gadā ziemā, bet tā tiek interpretēta atšķirīgi, atšķirībā no tā, vai mēs šeit runājam par parlamentu padomē komisiju. Uh, Tātad šeit ir runa par to, kādas procedūras vajadzētu ievērot, lai uh, tiesību aktu gatavošana notiktu labākā kvalitātē. Tātad padomi ietiepjas attiecībā uz īstenošanas aktiem, un mēs savukārt deleģēšanas aktiem. Pat ja mēs dotu zaļo gaismu īstenošanas aktiem, iespējams, ka šis fails tiktu bloķēts priekšsēdētāju konferencē. Te nav runa tikai par pašu dokumentu un tā saturu. Te ir runa par uh, problēmām, kas var rasties ar jebkuru tiesību aktu, kuru mēs skatām. Šīs fāzes ir visnotaļ tehnisks, negribu šeit iedziļināties katra panta sīkā skaidrojumā. Varētu tikt panākt vienošanās, un šeit mēroga maiņa varētu būt izšķirošā, tātad te ir runa par marķējuma izmēru maiņu. Šeit ir runa par koncepciju kā tādu un arī par laiku grafiku. Šķiet, ka vienošanās varētu tikt panākta drīz, un tad ir jādomā par tirgu, par patērētājiem, ko darīt, ja produktu ir kāda problēma un patērētājiem ir vajadzīga kompensācija. Šis ir pirmais svarīgākais fails pēc Volkswagen skandāla, tieši tāpēc mēs gribam paskatīties uz to, kas notiek pašreizējos noteikumos. Ja kādam ir jautājumi, labprāt centīšos uz tiem atbildēt. Paldies arī priekšsēdētājiem. Viņš ir patiešām darbojies ļoti labi, viņš ir mūs aizstāvējis no pašiem pirmsākumiem līdz pašām beigām. Lielas paldies! Paldies referentām! Paldies, Terjau Tamburāno! Šīs sarunas nav vienkāršas. Tātad priekšā mums ir nākamā kārta. Nav panākta vienošanās trīs sanāksmēs, kā jau norādīja Tamburāno kungs. Vai kādam ir jautājumi vai piezīmes? Galvenokārt tātad mūsu referentam. No savas puses, ja drīkst, Man ir tikai viens komentārs. Ir svarīgi panākt kopēju pozīciju Eiropas parlamentā. Kāpēc? Protams, ka šis mandāts, par kuru mēs nobalsojām plenārsēdē, ir mazliet jāmaina. Kā jūs saprotat, sarunās mēs nevaram panākt to, ko esam paredzējuši plenārsēdē vai mūsu komitejā. Tas ir acīm redzami. Tāpēc būtu labi, ja pirms tehniskā līmeņa sanāksmēm piekdien mūsu ēnu referenti un referents varētu satikties, lai saprastu, kas ir iespējams no mūsu puses. Padome nāk klajā ar dažiem risinājumiem. Un uh, mums vajadzētu saprast, vai mēs esam gatavi piekrist. Protams, ka mēs aizstāvēsim savas pozīcijas, tas ir acīm redzami, to ik viens zina. Mūsu ānu referenti mēģina tā arī rīkoties. Šeit uh, nekādas problēmas neparādās. Tātad mums ir vajadzīga spēcīga kopēja nostāja par šiem jautājumiem. Un, protams, Tas ir arī tāds cits jautājums, kuru arī mēs kopīgi aizstāvam. Es arī to aizstāvu. Proti, ka deleģētie akti šajā gadījumā ir vajadzīgi. Te mēs nevaram akceptēt īstenot, īstenošanas aktus. Tā tas bija arī iepriekšējā regulā, un to galu galā arī gaida pēc mūsu pēdējās vienošanās ar padomu un Eiropas komisiju par uh, labāku uh, likumdošanu. Tāpēc iesim lūdzu šajā virzienā. Deleģētie akti, nevis īstenošanas akti. Kā tas parādās padomas lapā, kā viņu vēlme un priekšlikums. Ja nav citu jautājumu, un viss eh, jums ir daudz maz skaidrs, tad liksim punktu mūsu rīta sanāksmei. Nav jau vairs rīts, ir jau pēcpusdiena. Lielas paldies! Tiksimies atkal pulkstens 15. Viss svarīgākā informācija. Rīt pulkstens 9 no rīta ir paredzēts balsojums. Balsojums, kas vilksies trīs stundas, tā vismaz ir paredzējis sekretariāts. Pat ar šo pārtraukumu vidū šis pārtraukums būs vajadzīgs. Iespējams, ka tad šis balsojums aizņems pat trīs ar pus stundas. Mēs strādājam ļoti smagi ītra komitejā, mums ir ļoti daudz balsojuma, nudien lieliska komiteja. Tātad tiekamies trijos, un rītdien pēcpusdienā ir paredzēta kopīgā sanāksme ar kultūras komiteju. Ļoti svarīga sanāksme. Par radošajām nozarēm. Par radošo industriju. Ļoti radoša ideja, kas tika attīstīta mūsu komitejā. Rīt beigsim darbu pulksten 6.30. Šķiet, ka visi būs klāt arī rītdien līdz pat 6.30. Tiekamies trijos. What could...